Okay, everybody, if you could take your seat. Godātie deputāti, lūdzu ieņemiet vietas, lai varam sākt darbu. Thank you, thank you very much. Um, I know... Liels paldies! Es zinu, ka nav īsti ērti mums atrasties šai telpā. Uh, bet bija paredzēts pasākums kādai skolai, kam bija vajadzīga mūsu telpa. Un viņiem, protams, nebija pilnvar ierasties šeit, šeit plenārsēžu zālē, un tāpēc mums eh, nācās viņiem izpalīdzēt. Kā jūs zinat, tad šeit iekšā nedrīkst ienest dzērienus no kafejnīcas. Zinu, ka daži no jums droši vien to centīsies paslapis izdarīt, bet kafija ir pieejama ārpusē. Un uh, ne, nesabīstieties, ja jūs nesat slēpus ienesuši kafiju, un tad jums zāles pārziņa nāk un uz to aizrāda. Un es domāju, ka gan jau katram no jums radīsies kādā brīdī iespēja arī iziet no šīs zāles, lai iedzertu tasi kafijas. Nu, lūk, tāpēc esam šeit. Esam nonākuši pie 6. un 7. darba kārtības punkta. Grozījuma apsvēršana par MIFID un MIFER došu vārdu attiecīgi nāk pirmajiem runātājiem. Ferberkungam. Paldies. Varbūt, ka skolnieki varētu savus ballītes organizēt šajā zālē, un tad mēs varētu darbu organizēt tā, kā esam to raduši. Bet, nu, tā tikai tāda piezīme. Gribēju pateikt, ka mums tagad eh, ir eh, pienācis laiks runāt par šo būtisko jautājumu, kas attiecas uz eh, finanšu tirgu regulām. ETIR un MIFID, e protams, ir tādi jautājumi, ar kuriem darbojamies tieši šajā sasaukuma laikā. Mēs runājam par tādu ļoti plašaptverošu. Uh, finanšu tirgus regulējumu. Auf dem G20-Treffen in Pittsburgh. Es gribēju teikt, ka G20 tikšanās laikā Pitsburgā valstis vienojās, ka ir jāievieš pietiekami laba, pamatīga likumdošana, lai beigās eh, nebūtu vairs nekādu neregulētu finanšu produktu un finanšu tirgu. Mums eh, toreiz Pitsburgā pavērās uh, Uh, jaunas iespējas, un šķiet, ka mums pēdējā brīdī tās ir jāmēģina tagad uh, noķert aiz astis, lai vienā brīdī nav par vēlu. Es domāju, ka Eiropas uh, Savienība noteikti var sniegt savu ieguldījumu, stabilizējot finanšu tirgus, bet mums arī ir jāparūpējas Ja e, mēs ieviesīsim pārāk stingrus noteikumus, mēs zināmā mērā izdarīsim lēču pakalpojumu paši saviem finanšu tirgiem, jo citas valstis neieviesīs tikpat augstus standartus kā mēs. Es gribēju teikt, ka esmu visai pārsteigts par e, zināmu naivumu un tādu ideālismu, pasaules lāpīšanu, eh, šķiet, eh, tā, tie ir principi, kas piemīt dažām politiskajām grupām. Un ar aplamiem izteikumiem viņi mēģina kaut kādā veidā ietekmēt lietu gaitu. Es pat te negribu te runāt par banku lobbyiem, viņi jau nav tādi pasaules lāpītāji, bet eh, mēs redzējām, ka tiek veiktas visādas darbības, kas nav pieņemamas, un es pie tā vēl vēlāk savā runā atgriezīšos. Es esmu gatavs iesaistīties diskusijās, nebaidos no tām un domāju, kolēģi ar mani ir vienas prātas. Bet tad, kad jums Strasbūrā uzbruk žurnālisti un e, bāž sejā kameras un uzdod tādus jautājumus, kam nav pilnīgi nekāda sakara ar realitāti, kad jūsu pastkastīte burtiski plīst pa visām malām, jo jums sūta visādas aplamības, tad galu galā. Uh, vienā brīdī man zudīs pacietība un es būšu vēl stingrāks un striktāks nekā līdz tam esmu bijis sarunās, jo vienkārši visas iepriekšējās iespējas jau būs izsmeltas. To gribēju pateikt. Un tagad par Mifidu netīru. Mēģināšu izklāstīt visu diezgan chronoloģiski. Pirmā, pirmais jautājums - pielietojums uh, un izņēmumi. Uh, G20 Pitsburgā mēs eh, uzņēmāmies saistības, beidzot regulēt tirgus un visus produktus. Ja Eiropas parlamentā Briselē, ja esmu Eiropas parlamentā Briselē un dodos eh, uz Briseles biržu, tad uh, es eh, katrā ziņā savā ceļā šķērsoju vismaz divas vietas, kas nav regulētas. Viena no tām ir liela banka, eh, kas mūsuprāt ir jāiekļauj MIFID aptvērumā, un pat diagonāli pretim pāri ielai atrodas eh, energo uzņēmums, kas arī nav regulēts. Man īsti neviens līdz šim brīdim nav varējis paskaidrot, kādēļ tas tā ir noticis es gribēju teikt, ka tā nevar būt mūsu uh, galvenā darbības joma, bet mēs nedrīkstam arī atstāt nekādus uh, caurumus vai baltos plankumus likumdošanā. Un, piemēram, uh, Eh, kāds no eh, banku uzraugiem vienā brīdī aizvērš mums durvis deguna priekšā un teiks, ka mums tur nav ko meklēt. Tā tad, protams, mēs nevaram noregulēt pilnīgi visu, bet, protams, arī visi tirzniecības uzņēmumi eh, nav kotēti un Tieši tādēļ e, es gribēju skaidru un gaiši pateikt, ka te nebūs nekādu milzīgu izņēmumu. Ja jūs esat rūpīgi iepazinušies ar man ziņojumu uzmetumu, protams, jūs redzēsiet, ka zināmi izņēmumi ir arī paturēti runājot par tirdzniecības platformām, bet mums noteikti visvairāk uzmanības ir jāpievērš tam, kas tad īsti noderēs mūsu uzņēmumiem. Uh, Ja mēs e, formulēsim ārkārtīgi daudz izņēmumu, mēs e, radīsim tādu milzīgu caurumu, pat tādu milzīgu, milzīgus vārtus, pa kuriem uh, varēs izšmaukt tie, kas vēlēsies izvairīties no atbildības. Un to es saku pavisam skaidri un gaiši. Uh, Tādēļ kopīgi ar kolēģiem es mēģināšu šo caurumu aizlāpīt pēc iespējas ciešāk, lai neviens pa to nevarētu izsprukt cauri. Tālāk, tirgus struktūra. Domāju, ka tas ir galvenais jautājums, par ko mums jāapspriežas, un tad, kad mēs uh, pieņēmam regulējumu pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, mēs runājam arī par šo tematu. Uh, Ir izstrādāts komisijas priekšlikums par eh, organizēto tirzniecības instrumentu, eh, tika iesniegti vairāki grozījumi, lai varētu spēcināt šo jauno struktūru un eh, bija plānots bija tātad vairāki grozījumi, kas negribēja pieļaut šādas struktūras izveidu, un citi savukārt gribēja šo struktūru vēl vairāk paplašināt. Es gribēju jums pateikt, ka šeit nav iespējami tādi mm, izņēmumi vai kompromisi, nedaudz regulējumu vai vispār iztikt bez regulējumu. Vai nu visu, vai neko, un to es gribēju teikt arī eh, visiem pārējiem. Mēs nevarējām uzreiz arī vienoties ar visiem ēnu referentiem. Uh, Bet es domāju, ka šāda orga, šādas organizētas uh, struktūras ieviešana ir prātīga, bet uh, konkrētās jomās. Domāju, ka tādā veidā mēs varētu vienoties par kompromisu, jo tātad kolēģi viedokļi bija visai, visai uh, atšķirīgi. Un Es saprotu, ka ņemot vērā politisko grupu atšķirīgās nostājas, būs visai grūti e, turpināt sarunas par šo likumdošanas projektu. Un tālāk runājot par noguldītāju aizsardzību. Tas ir jautājums, kas ir svarīgs visiem, bet ko mums piedāvā Eiropas komisija? Tas ir ļoti vienkāršs ceļš. Komisija saka, ka ir neatkarīgie konsultanti, neatkarīgās konsultācijas, tad ir juridiskās konsultācijas, bet eh, vienkārši norādot uz šādām iespējām, Eiropas komisija neatrisina nekādas problēmas. Mums ir jāparūpējas, lai katram klientam tiktu piedāvāts viņam atbilstošs produkts un tiek runāts arī par neprofesionāliem maziem noguldītājiem. Mēs nerunājam par profesionāliem noguldītājiem, kas īstenībā izmanto pilnīgi citas tirgus struktūras, kas ir viņu rīcībā. Mēs runājam vienkārši par eh, maziem parastiem noguldītājiem. Un tas nevar būt Eiropas likumdevēja uzdevums uh, E, grozīt kaut kādas struktūras, ja nav pierādījumi, ka šīs struktūras nedarbojas, ka tās ir kaut kādā veidā aplams vai nepareizas. Mums, protams, ir jāsaprot, ka ieviešot kaut kādas aizliegumus, mēs problēmu neatrisināsim, un ja runājam par provīziju aizliegumiem, komisija arī to nepiedāvā. Un, ja kāds apgalvo kaut ko citu, tad viņš vienkārši ir melis. Ir dalība valstis, kas ir pieņēmušas likumdošanu, kas nozīmē īsu provīziju aizliegumu. Un, protams, tas ir jāņem vērā. Bet ir tādas dalība valsts, kas to nav darījušas. Jāņem vērā, ka ir dalība valstis, kurās pastāv ir iesakņojusies tāda neatkarīgā finanšu konsultanta kultūra, un ir valstis, kurās tādu struktūru nav. Un mums nevajag tagad mēģināt iejaukties dalību valstu pastāvošajās struktūrās. Es domāju, ka burvju vārdiņš, kas šeit jālieto, ir subsidiaritātes princips. Dzīvosim paši un ļausim dzīvot pašiem. Uh, Eh, un ļausim dzīvot citiem. Tā es tulkoju subsidiaritāti savā izpratnē. Protams, tirgu ir nepieciešama caurskatāmība, to neviens neapstrīd. Un, protams, mums ir jāsaprot arī par šiem uh, par šīm provīzijām, eh, tās ir jāpublisko un daudz grozījumus esmu sagatavojis tieši šajā kontekstā. Mēs gribam arī uzlabot patērētāju aizsardzības standartus. Es gribēju pateikties visiem kolēģiem, ar ko sadarbojos. Es domāju, ka mēs varēsim piedāvāt labu risinājumu, kas no vienas puses ņems vērā to, ka Eiropa ir. Uh, stipra savā daudzveidībā, bet tāpat ņēmis vērā arī to, ka mazajiem privātiem noguldītājiem ir nepieciešama īpaša aizsardzība. Otrs doma grauds. Kā šo aizsardzību garantēt visiem? Mēs te runājam arī par telefonu sarunu ierakstīšanu. Gribēju pateikt, ka profesionāliem nogaldītājiem ir uh, um, jābūt saistībām. Tātad, ja šie cilvēki zvan uz banku, tad saruna ir jāieraksta. Bet mazie noguldītāji kas, piemēram, zvana uz banku un saka, nu, man ir mm, daži lieki eiro un es esmu saņēmis prēmiju, gribētu labprāt šo naudu noguldīt, varbūt iegādāties kādas akcijas. Vai tad to, šo sarunu arī vajadzēs ierakstīt? Uzskatu, ka dalība valstis, kas šīs sarunas ieraksta, var to turpināt, bet tās, kas to nedara, nevajadzētu viņām to uzlikt par pienākumu. Vajadzētu šādu sarunu ierakstīšanu ieviest tikai attiecībā uz profesionāliem noguldītājiem. Es noteikti pie šī principa vēl atgriezīšos, bet domāju, ka mans piedāvājums ir pareizs. Tālāk par MIFID Runājot par augstu frekvences tirdzniecību, gribēju pateikt skaidri un gaiši, mēs nedrīkstam teikt, ka datoru ieviešana šeit bija aplama un ka vajadzētu no tā atteikties. Insider handel, auch auf dem Parkett ohne Computer jo arī eh, bez datora izmantošanas bija iespēja nopludināt informāciju un ļaunprātīgi izmantot iekšējo informāciju. Bet, protams, ieviešot bankās un finanšu institūcijās tehnoloģiju, radās jauni izaicinājumi. Piemēram, pateicoties eh, attiecīgai programmatūrai, jūs varējāt analizēt dažādas eh, akcijas, tirdzniecības struktūras un jūs varējāt izmantot dažādas akciju atšķirības un pēc tam arī pārdot produktus sev izdevīgākā veidā. Protams, tas ietekmēja arī likviditāti biržās, un, protams, ir daudz šo tirgotāju, kas uh, agrāk nevarēja piedalīties tirzniecībā biržās, bet gribēju pateikt, ka šīs tirzniecības platformas netika uh, ierīkotas, lai cilvēki varētu ātri nopelnīt papildus eiro vai kādreiz papildus guldeņus, markas vai mārciņas. Nē, šādas platformas tika radītas, lai garantētu godīgākus cenu veidošanas mehānismus un piedāvāt arī tāds instruments, kas ir nepieciešams, piemēram, uzņēmumu rekapitalizācijai. Mums ir jāsaprot, kāda, kāda uzdevuma jāveic šīm tirzniecības platformām. Un runājot par algoritmisko tirzniecību un augsto frekvenču tirzniecību, šeit noteikti ir jāievieš stingrāki noteikumi. Nevajadzētu aiz, aizliegt šādu veidu darbības, bet tās jāpakļauj stingrākiem noteikumiem. Tur viss norisinās ļoti ātri, apmēram Eh, jauni produkti vai jaunas akcijas parādās eh, tirgu burtiski dažu sekundžu laikā un tikpat ātri tās var arī eh, no tirgus izņemt, bet mēs saprotam, ka bieži vien tas tiek darīts, lai varētu sev labvēlīgā veidā ietekmēt cenas. Un ir arī uh, šīs pārdošanas, eh, kad īsti nekas netiek pārdots, tiek veikts dažādas manipulācijas un jāprūpējas varbūt par to, lai eh, šie darījumi tomēr prasītu nedaudz vairāk laika. Tālāk, ja kāds. Die er gar nicht ausgeführt haben will, dann. Ja kāds apzināti. Uh, veic tādus darījumus, ko viņš tomēr vēlāk nepārdod. Viņš nepārdod šīs akcijas, viņš vienkārši veic dažādas manipulācijas, lai iegūtu sev uh, iegu, izdevīgāko cenu, tad, protams, viņš uh, zināmā veidā uh, pārmērīgi izmanto infrastruktūru savā labā. Un līdz ar to viņam rodas arī papildus izdevumi. Un vēl kāds jautājums. Vai patiešām jebkuru finanšu produktu vai tiešām jebkurš produkts ir uh, jāanalizē ņemot vērā tā iespējamo cēnu un ja ir e, tā sauktie arbitrāžas gadījumi, kas notiek e, ņemot vērā pat visminimālākās cenu svārstība, svārstības, citreiz tos var nocenot e, līdz pat nulles vērtībai un ir jāsaprot, kāds šeit būtu patiešām izdevīgākais režīms. Es gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas iesniedz labus grozījumus un ceru, ka mēs uh, runājot par augstas frekvences tirzniecību, varēsim izstrādāt tādus spēles noteikumus, ka mēs parūpēsimies gan par tirgus interesēm, bet tajā pašā laikā samazināsim ļaunprātīgas izmantošanas iespējamību. Tālāk par trešajām valstīm. Jaņem vērā, ka mums ir zināmas priekšrocības, jo šī sasaukuma laikā jau esam pieņemšu, pieņemšu regulējumu, kas attiecas arī uz trešajām valstīm. Tika runāts par alternatīvo investīciju fondu pārvaldītājiem, par um, to, par emīru, par. Uh, ich glaube, wir müssen uns schon vor Augen führen, worum geht's bei. Īsās pozīcijas pārdošanas kontekstā un tā tālāk. Bet kas notiks ar MIFID? Mēs nevarēsim izvairīties no tā, ja, piemēram, kāds Eiropas uh, Savienības pilsonis vēlēsies investēt savus līdzekļus Hongkongā. Un mēs taču nevaram pieprasīt, lai Hongkongas birža ievēro to, kas ir teikts MIFID, bet ir arī trešo valstu regulējums. Bet mēs nevaram arī izvairīties no tā, ka, piemēram, kāds Hongkongas pilsonis investēs savus līdzekļus Hon uh, Londonā, Milānā vai Parīzē. Uh, Bet tad katrā gadījumā mēs nevarēsim ķerties pie trešo valstu regulējuma. Mums vajadzēs, protams, paskatīties, kā trešo valstu pilsoņi varēs piekļūt mūsu biržām, mūsu tirzniecības platformām, un mums šeit jārunā par ekvivalents principu, kas ir paredzēts komisijas priekšlikumā. Es nezinu, kā šeit darbosies reciprocitātes, jeb apusējības princips. Uh, proti, ka tās procedūras, kas ir spēkā Eiropas Savienībā, tāpat darbosies arī citās valstīs ārpus Eiropas Savienības. Man nu, šķiet, tādā veidā mēs nedaudz zā, zāģējam to zaru, uz kuru paši sēžam. Es gribēju tikai nedaudz ieskicēt, kā es to redzu. Uh, Ja mēs patiešām gribam piesaistīt investīcijas no trešajām valstīm, tad mums nevajadzētu visu laiku uzstāt uz reciprocitātes principu. Mums vajadzētu šo lietu atstāt atbildīgās organizācijas, proti PTO ziņā. Un, ja, piemēram, kādi ārzemju uzņēmēji šeit atver savu filiāli vai ko, nevajadzētu viņiem likt šķēršļus ceļā. Vēl kāds jautājums, īstenībā diskusijas par to ir norisinājušās ļoti ideoloģizētā gaisotnē, ir. Jawohl, wir führen position limits ein, ein ganz strenges preču tirgi, mēs runājam, ka mēs varētu ieviest ļoti stingru režīmu, un uh, Eiropieši teica, ka mēs uh, mazgājam rokas nevainībā, un mēs neesam uh, e, vainojam tajā, ka uh, ļoti lielā mērā pieauga pārtikas produktu spekulācijas, un īstenībā tas jau tā turpināsies, šīs spekulācijas nekur nepazudīs, bet tās notiks pēc citiem spēles noteikumiem, un mums būs grūtāk tam visam izsekot. Un īstenībā, ņemot vērā regulējumu, mēs pat varētu situāciju vēl vairāk pasliktināt, nevis uzlabot. Es eh, teicu, ka ir jābūt ļoti stingram režīmam, esmu to nedaudz vājinājis, jo esmu ievies arī pozīciju kontroli, bet gribēju teikt, ka šķiet ir kolēģi, kas rūpīgi nelasa ziņojumus, bet vienkārši klausās tajā, ko viņiem stāsta kaut kādi nekompetenti ļautiņi. Es savā priekšlikumā teicu, ka vajadzētu nošķirt starp tiem tirgus eh, interesantiem, tirgoņiem, kam ir konkrēta interese, kas va, darbojas savu interesu vadīt, savtīgi interesu vadīt, un starp tādiem, kas to nedara. Protams, mēs šos cilvēkus nevaram uh, izdzīt no tirgus, bet Ja eh, cilvēkam nav uh, sautīgu interešu, tad uh, vajadzētu šādu cilvēku nošķirt no tāda, kam nav spekulatīva interešu. Bet tie, kas joprojām nav pakļauti kontrolas režīmam, uh, attiecībā uz šiem tirgotājiem es ieviesīšu stingrāks pozīciju kontrols. Un tagad man eh, tiek eh, insuēti kaut kādi apvainojumi, bet es gribēju teikt, ka tieši pretējais princips ir šeit ievies. Tātad tie, kam ir intereses, eh, sautīgas intereses un tiem, kam nav. Un ja cilvēki ir ieinteresēti kādā konkrētā produktā, jo tas viņiem varētu nest lielu peļņu, es ieviesīšu šo papildus kontrols uh, instruments attiecībā uz šādiem tirgotājiem. Un, ja mēs runājam par pārtiks produktu tirzniecību, tad ir jāparūpējas, lai šā tirzniecība notiktu ārpus tirzniecības platformām, jo, protams, tad ir jāsaprot, ka tirzniecības platformās varēs tirgot arī atvasinātos produktus, jo mums jārunā arī par uh, atvasinātiem produktiem, par uh, finanšu interesēm. Protams, visu to var tirgot uh, uz tirdzniecības platformās. Un mums ir jāparūpējas, lai uh, sistēma būtu brīvāka no riskiem. Protams, mēs saprotam, ka mēs nevaram aptvert visas biržas arī ārpus Eiropas Savienības, jo, piemēram, Čikāgas birža tirgo apmēram 97% no šādiem produktiem, un varbūt vienā brīdī tie būs 98% vai pat 99%. Mēs gribam, lai tomēr vairāk tirdzniecības norisinās Eiropas Savienībā saskaņā ar mūsu noteikumiem. Uh, Un nevajadzētu mani, manā darbā kavēt ar aplamiem argumentiem. Es gribēju teikt, ka esmu panācis pilnīgi pretējo ar savu ziņojumu, nekā man tiek pārmests. Tālāk par datu konsolidāciju un datu apkopošanu. Ja mēs gribam izveidot eh, vienoto tirgu arī attiecībā uz nekapitāla produktiem, mums ir jārīkojas pietiekam apņēmīgi. Attiecībā uz aktīviem un uz kapitālu mums jau ir ļoti daudz pieejamu instrumentu. Eh, runātājs tiek pārtraukts. Almost 1 billion people in the world are facing hunger. Can we have and the ashes, called... please? Vai zāles pārziņa varētu no zāles izdzīt šos cilvēkus?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 This is such a good way to inspire simple. Cik lielisks veids, kā panākt kādu, kādu mērķa um, atbalstīšanu. I don't know which is worse. Es nezinu, kas ir ļaunāk, NVO vai, vai nozars pārstāvis. Šķiet, kābi divi ir gan slikti. Markus, tālāk jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētājs šķiet, ka Vērners kaut ko gribēja piemetināt. T Eine Frage. Viens jautājums. Eine Frage zur Geschäftsordnung. Par uh, reglamentu priekšsēdētājs kundze. Uh, Vai jūs varētu pateikt, kādēļ mums vajadzēja uh, uh, visiem tikties plenārsēžu zālē, lai viņi varētu šādus attēlus uzņemt tieši plenārsēžu zālē? Īstenībā mums ir tik daudz telpu, kurās mēs varam tikties. Es domāju, ka tas notika ar nolūku. Kurš par to ir atbildīgs? I, I explain... Es jau sanāksmes sākumā pastāstīju komentējā pagājušajā nedēļā tāpat To darīja gan arī šonadēļ citās sēdēs, gan šorīt. Esam šeit tāpēc, lai mūsu telpu izmantotu skolas, eh, kādas skolas vies. Tā bija vienīgā, kas bija gana eh, liela, un viņiem nav pilnvar ierasties šeit plenārsēžu zālē. Tāpēc esam šeit. Marku šķiet ļoti sniedz ļoti labu prezentāciju par grozījumiem, un tāpēc gribētu viņam dot vārdu, lai viņš varētu turpināt savu uzstāšanos. Priekšsēdētājs kundze Jā, es saprotu, ka tas bija ļoti kutelīgs temats, par ko es runāju, tādēļ arī šeit ieradās demonstranti. Tālāk par uh, grozījumiem. Bija grozījumi, kuros ir teikts, ka mums ir jācīnās pret uh, spekulācijām. Nu, jā, nu, es jums novēlu panākums darbā. Kā tad jūs to formulēsiet? Īstenībā es varu pieņemt šādus grozījumus, bet mēs paši sev nodarīsim milzīgu kaunu. Mēs varam ieviest ierobežojumus attiecībā uz pozīcijām, un tad tās uh, tirgus pozīcijas, kas joprojām ir mūsu rīcībā, piemēram, metāla rūpniecība, rūpniecība un, piemēram, arī pārtiks ražotāji, viņi būs nospiest uz ceļiem, un tādā veidā mēs nodarīsim kaitējumu gan lauksaimniekiem, gan Eiropas Savienībā, gan arī trešajās valstīs. Līdz ar to viņi savus produktus piedāvās tādās tirzniecības platformās, kur nav tik stingri noteikumi kā pie mums, un, bet problēma jau nekur nepazudīs. Es domāju, ka kaut ko tik muļķīgu, ko es pieredzēju nu pat, es vēl nekad neesmu pieredzējis. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs tam, ka viena no mūsu kvestoriem teica, ka uh, viņa par to parūpēsies, viņa noskaidros, kas ar šeit īsti ir noticis. Šiem cilvēkiem nebija nekādu caurlaišu, kā tad viņi vispār uh, iekļuva Eiropas parlamentā. Labi, bet es gribēju runāt par MIFID, runājot par datu konsolidāciju un datu piedāvāšanu. Runājot par uh, aktīviem un kapitāla produktiem, mūsu rīcībā ir jau pietiekam daudz struktūru, kas ir jāeiropeizē un jākonsolidē. Tas nozīmē, ka dati ir jāapstrādā tādā veidā, lai tie būtu salīdzināmi. Tas pats attieksies arī uz nekapitāla produktiem un ir ārkārtīgi daudz dažādu grozījumu, kas eh, vēlas panākt to, lai process tiktu pātrināts lai Eiropas uh, uzraudzības struktūras varētu labāk kontrolēt arbitrāžas darījumus, kas notiek pārobežu režīmā. Bet gribēju teikt, ka, piemēram, uh, ASV nekapitāla produktu tirgus un um, Biržas ir daudz savādākas, šī arhitektūra ir daudz savādāka, bet Eiropā mums ir vairāk šādu tirzniecības platformu, tādēļ ir nepieciešama arī datu konsolidācija, lai labāk varētu vērsties pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Jāsaka, ka mūsu rīcībā ir pārāk maz datu, lai mēs, vēl, lai mēs jau varētu sākt uh, rīkoties. Tālāk Ja kāds uh, uh, operē šādas tirdzniecības platformas, viņam ir jābūt arī nepieciešamai kvalifikācijai, bet mūsu rīcībā ir pietiekami daudz likumdošanas, kas varētu palīdzēt jau uh, šādu veidu darbību regulēt. Mēs varam arī daudz ko no jau esošās likumdošanas pārņemt MIFID, un, protams, mums ir jābūt pietiekami saskaņotajiem. Es vairs neko negribēju eh, teikt par neka, eh, MVU tirgiem. Eh, definīcijas jau ir pieejamas, tās ir pietiekami standartizētas. Tālāk, kas ir jādara ESMA, vērtspapīra iestādēji un komisijai? komisijas pārstāvi atrodas zālē un tādēļ skaidri un gaiši teikšu, man nepatika, ka komisijas priekšlikumā daudz viet parādās uh, teikums, ka mēs varēsim daudz ko atrisināt pateicoties deleģētajiem aktiem, un mums ir nepieciešams tikai pienvars tam. Es tikai gribēju uh, pavaicāt, kā jūs problēmas vēlties atrisināt. Es esmu konstatējis, ka daudzi kolēģi e, savos grozījumos atbalsta tieši manis piedāvāto ceļu, proti mēs paši definējam, kurp doties mēs uh, saspraužam ceļa stābiņus šajā ceļā, un uh, mēs ņemam vērā arī tehniskos standartus, bet mums īstenībā ir arī veto tiesības. Ja mēs rīkojamies šādā veidā, ja runājam par deleģētiem tiesību aktiem, tad veto tiesības mums nepienāks bet mums kā likumdevējiem ir interese būt procesos iesaistītiem ciešāk, un tāpat mēs vēlamies, ja tiek apspriest konkrēti tehniski standarti, arī, lai mums būtu savs vārds tajā visā sakāms. MTF4 es piedāvāju ieviest, lai tiktu nošķirtas divpusējas un daudzpusējas sistēmas. Uh, Visas šīs platformas uh, ir jāregulē un ir daudzpusējas, jeb multilaterāls sistēmas, ir divpusējas sistēmas. Un mēs gribam pēc iespējas uh, labākas definīcijas, lai varētu apkopot arī visas tās tirzniecības platformas, kas nav iekļauts MIFID aptvērumā. Lai mēs varētu to labāk iekļaut MIFID un MIFIR. Tālāk caurskatāmība tirgošanās uh, jomā. Mums ir jānoskaidro divi aspekti. Pirmkārtām uh, runājot par atvisinātajiem produktu instrumentiem, kas ir iekļauti emīr. Caurskatāmības princips šeit ir pietiekami labi formulēts, tādēļ MIFIR mums nevajadzētu ieviest jaunu uh, tirzniecības caurskatāmības principu. Es runāju, jā, tieši par tavu grozījumu, um, Ferberkungs griež pie kolēģi. Un runājot. Luminās cutūnā. Runājot par valsts obligācijām, gribēju teikt, ka šeit ir pilnīgi citi tirdzniecības apjomi, jo neviens uh, cilvēks, uh, privāta persona jau neiegādājas tik daudz obligāciju, kā tas notiek, ja notiek valsts obligācija tirdzniecība. Un Tādēļ mums arī šeit vajadzētu parūpēties par pietiekam augstu caurskatāmības līmeni. Valsts obligācijas um, ir produkts, kas ir pietiekami regulēts, un ja tas ir jau iekļauts emir. Um, Regulā to nevajadzētu tagad atkal atkārtot MIFIR regulā. Tālāk par tirdzniecību saskaņā ar MIFID regulu domāju, esam uh, vienisprātis. Finansproduktu Ja tiek tirgoti ārpus biržas atvasinātie instrumenti, tad ir jāparūpējas, lai tirzniecība notiek arī šajās tirzniecības platformās. Protams, mēs šeit esam arī strīdējušies ar ēnu referentiem, bet ir jāparūpējas, lai piekļuvu tirgumu būtu uh, brīva, lai šeit nebūtu nekādas diskriminācijas un lai pastāvētu arī um, sadarbspējas princips. Un visu beidzot. bija um, paredzēts arī tas, ka ESMA varētu aizliegt konkrētus produktus lai varētu vērsties pret uh, tādiem pakalpojumiem, uh, produktiem un akcijām, kas nav pilnīgi saskaņā ar regulējumu. Piemēram, ja ir konstatēts, ka kāds vērtspapīrs uh, ir toksisks, tad to ir iespējams aizliegt, tad, kad jau ir, tas ir nodarījis daudz posta. Es piedāvāju šeit ieviest arī ex ante aizlieguma iespējamību neviens jau nevar uzņemties uh, atbildību vai galvojumu par vērtspapīru. Un, protams, ja šādi vērtspapīri vai akcijas tiek emitēti tirgū, tad tie var nest līdzi arī, zinām, riska dēvu. Tā jau nekad nenotiks. Bet jau pašā sākumā produktu emitējot tirgu vajadzētu mēģināt izanalizēt, vai tas potenciāli varētu būt bīstams, toksisks. Šādām analīzes iespējām ir jāpastāv, lai uh, labāk varētu arī sadarboties produktu izstrādātāji, produktu emitenti un uh, uzraudzības iestāde. Protams, uh, nevar arī uh, mēģināt uh, uzspiest uh, mazajiem privātu noguldītājiem visus šos bīstamos produktus, un, protams, ir jāsaprot, ar kādus, kādus produktus tirgos uh, E, privāti, e, ar kādiem produktiem, e, kādas akcijas, kādas produkts iegādāsies mazie noguldītāji un kādus iegādāsies šie profesionālie noguldītāji. Jāsaka, ka tās ir divas m, pilnīgi atšķirīgas vienas medaļas puses. Es esmu saņēmis ļoti daudz grozījumus, esmu pateicīgs vairākus simtus, esmu pateicīgs sēnu referentiem, esam tikušies jau divas reizes. Uh, varējām noslīpēt daudzus grozījumus. Es jau esmu izstrādājis pirmos kompromisu priekšlikumus un esmu gandarīts arī, ka mm, tie eh, tik ātri jau tapa zināmi plašākām aprindām, bet gribēju teikt, ka mani atkal ir sasnieguši tik daudz ēpastī, man tiek sūtīti neskaitām ēpastī, tiek komentēti. Uh, Eh, mani kompromisi, bet es gribēju teikt, ka neesam vienojušies ne par ko, kamēr neesam vienojušies par visu. Šāds princips ir jāizmanto tieši tagad. Diskusijas joprojām turpinās, mums vēl būs vairākas tikšanās ar ēnu referentiem, un līdz tam nekas nav nolēmts. Teksta galējā versija arī nav izstrādāta. Ceru, ka turpināsim darboties tikpat konstruktīvā gaisotnē, kā tas ir bijis līdz šim. Es gribēju tikai E, pateikt, ja jūs gribat ar mani tikties e, un kaut ko pārunāt, tad tas vienmēr ir iespējams. Jūs mani atradīsiet dzirdīgas ausis, lai mēs tikpat konstruktīvi varētu sadarboties arī turpmāk, ievērot mūsu grafiku un e, balsot komitejā jau pirms atvaļinājumu. Es gribēju teikt, ka, protams, tas nav jācenšas ievērot par katru cenu, bet ja mēs nenobalsosim jau pirms atvaļinājuma, tad eh, īsnībā būs sešas brīvas nedēļas, kur laikā mēs neko nevarēsim izdarīt un mēs darbu iekavēsim, bet es gribu darbu pabeigt jau pirms padomes, lai padomu varētu uh, sākt sarunas jau oktobrī. Domāju, tā būtu patiešām laba zīme, ja parlaments pilsoņu interesēs eh, stabilu finanšu tirgu interesēs saulēcīgi beigs savu darba daļu, lai varētu sākt sarunas ar padomi. Katrā ziņā uh, gribēju pateikt, ka nākamo nedēļu laikā mm, es nedošos uz saviem vēlēšanu apgabaliem, lai ar visu sirdi un dvēseli varētu nodoties šim darbam, varētu sarunāties ar kolēģiem. Arbeit, uh, lai mēs varētu darbu noslēgt eh, un lai tas patiešām vainagotos ar panākumiem, lai būtu labi pārredzami, caurskatām finanšu tirgi un īstenībā tas būs viss interesēs, kas piedalās šajos tirgos. Paldies! Thank you. Liels paldies, saka priekšādātāji. Pājam tarāk pie ēnu referentiem. Vispirms no sociālu, sociālistu grupas. Arlīna Makārtī, lūdzu, paldies. Jā, es domāju, ka šī prezentācija bija ļoti visaptveroša, ļoti pārdomāta. Un pieeja, protams, šeit ļoti sarežģītajai lietai ir jāizvēlas uzmanīgi. Te ir ļoti daudz dažādu aspektu, daudz dažādas šķautnes. Uh, Man lūdzu uzstāties ēnu referents viņa vietā un gribēju izteikties par šo protestu, ko redzam. Es ceru, ka mēs nenosodām visus NVO tikai tāpēc, ka viņi šādā veidā protestā. protestē. Manā valstī, piemēram, viens otrs NVO Oxfam un arī Pasaules attīstības kustība ierodas pie manas biroja, viņi ierodas ar cieņu, nosot man ēpastu, runā ar mani tādā veidā, kas man liekas konstruktīvs un liederīgs, Un tāpēc es negribētu, lai mēs nosodam visus NVO, ka kāda lūk pāris cilvēku izdomā izvēlēšies šādu agresīvāku pieju. Jā, tām ne, nešķiet īsti pieņemama. Vienalga, vai tie pārstāv nozara vai NVO. Es gribu atvainoties Robertu vietā, viņš nevarēja ierasties Briselē šodien, viņš ir eh, šobrīd delegācijā uz Kipru aizbraucis un nevarēja šeit piedalīties debatēs. Un Robert, par Robertu pieeju runājot, arī viņš vēlas pateikties Markusam un visiem ēnu referentiem par lielisko sadarbību. Uh, par ļoti auglīgajām sarunām sanā, divu sanāksmu laikā, kas jau noritējušas. Uzskat, ka ir iesniegt arī konstruktīvi interesanti grozījumi, kas ļaus uzlabot finanšu tirgus Eiropā. Gaidot sarunas un kompromisu grozījumu izstrādāšanu, viņš lūdz man nolasīt tas, ko uzskatām par svarīgāk, tos, ko uzskatām par svarīgākajiem jautājumiem eh, diskusijās ar ēnu referentiem. Tas arī tika apspriests sociālistu ēnu eh, darba grupās par ātro datorizēto tirzniecību ir ārkārtīgi svarīgi, lai tie, kas ar to nodarbojas, saņemtu atbilstīgas pilnvars, un tas notika tādā pašā līmenī, kā tas attiec uz algoritmisko tirzniecību, un lai viņi tiktu uzskatīti par investīciju tirgotājiem. Viņiem ir jāpiedāvā arī revīzijas eh, izsakošanas iespējas, un šajās revīzijās jāspēj eh, kontrolēt, eh, jāpārliecināties, ka sistēma nav aizgājusi greizi. Visai informācijai jābūt pieejamai, lai šīs darbības uzraudzītu. Sociāli uzskat, ka jābūt atsevišķiem ierobežojumiem šai ziņā, respektīvi 500 mil milisekundžu turēšanas periods un 4 e, pret 1 attiecīgā attiecība turklāt. Nepieciešams izveidot konsultatīvo struktūru par e, šo atrodu atrasēto tirdzniecību, par tirgus e, struktūru runājot attiecībā uz ārpus biržas atvasinātiem instrumentiem Ir svarīgi, lai šī sistēma piedāvātu konsekventu uh, ietvaru uh, tirdzniecībai, jo mūsu mērķi ir cieši uzra, uzraudzīt uh, situāciju, visa, aizklāt visa veida iztrūkumus un uh, šāda veida ārpusbiržas uh, instrumentu tirdzniecību pēc iespējas samazināt, samazināt tirgus fragmentāciju, samazināt uh, E, palielināt iespēju konstatēt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un pārliecināties, ka cenas tiek e, noteiktas e, viendabīgi. Lai šos mērķus sasniegtu, mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi atgriezties pie pamatvērtībām, labot visu veidu kļūdas uzskatos, kā tas ieviesies MIFID režīmā. Visa veida visa veida pasākumi jānotiek vai no MTF vai ar RM, lai ierobežot ārpus biežu satvizināto instrumentu tirzniecību. Runātāji tiek lūgta izteikties lēnāk. Es domāju, ka jums ir jau šī dokumenta kopija, bet tulkiem tās nav. Tomēr, lai ierobežotu ārpus biežu satvizināto instrumentu tirzniecību, kā to sākumā paredzējis likumdevējs MIFID 1, mums nepieciešams to definā, definēt eh, kā regulāru ad hoc un un apjomīgāku nekā parastie tirgus standarti. E, iekšējās tirdzniecības pasākumos MTF vai RMSI vai iespējams e, um, tirgoties tikai atbilstīgi attiecīgiem definīcijiem, jo tas ir savstarpēji izslē, izslēdzošas. Platformu tirdzniecība, kas e, rezultējas nevēlamos rezultātos, uh, Viņiem šī tirniecība jāveic tādās iestādēs, kas tās atbilstīgi uzraudzītu. Tāpēc mēs pilnībā atbalstam Svinbērnas ziņojumu par tumšajiem fondiem, ka, ko ar lielu vairākumu pieņēma plenārsēdē un kur nav paredzētas jaunas tirniecības platformas ieviešana. Daudzpusēja tirniecība jāpakļaut tādiem pašiem noteikumiem, tādiem pašiem pārskatāmības principiem. Nedrīkst uh, ir, ir nepie, nav pieļaujama šeit patvaļība, jāpieļauj nediskriminējoša pieeja, pilntirgus uzraudzība un atbilstīga pārvaldība attiecībā uz interešu konfliktiem, kas attiec uz OTF platformu, sociāli uzskat, ka šīs jaunās platformas izveidošana ir, eh, varētu kaitēt kopēji tirniecības eh, jomai. Eh, tas tikai tālāk mulsinātu mazos un īpaši individuālos investors, kas jau cieši no tā, ka tirgus ir fragmentēts, ko radīs un to radīs pašreizējais MIFID režīms kapitāla tirgus fragmentēšanās ir tas iemesls, kāpēc individuālajie lietotāji tiek nostumti malā un E, pārsvarā kapitāla tirgus pārvalda finanšu vidutāji iestādes. Tirniecība ar ne pašu kapitāla instrumentiem uh, ir tie, tie jautājumi, ko nodarbojamies strādājam pie šiem uh, tiesību aktiem, un tiem jāpakļaujas daudzpusējās tirniecības noteikumiem. Bet pašreizējais OTV priekšlikums katrā ziņā to nepieļauj, jo tur noteikumi ir daudz, daudz vienkāršāki. Uh, šiem regula, šīm regulētājām tir, tirniecības vietām ir jābūt atbilstīgi pašreizējiem standartiem un jābūt atbilstīgai definīcijai uz ārpus biržas atrasinātiem instrumentiem. Sociālisti uzskat, ka mums nepieciešams viens principu kopums finanšu tirgiem, kas darbojas Eiropā, nav nepieciešams uh, Eh, kaut kādā veidā dažādot visu noteikumus, dažādot uz šīm dažādajām tirdzniecības vietām, to starp biržām, regulētajām vērtspapīra tirdzniecības vietām un tam līdzīgi. Jo tas pilnīgi noteikti vēl tālāk eh, palielinātu tirgus fragmentāciju un viņiem būtu, un arī tur regulātoriem būtu daudz grūtāk šo tirgu uzraudzīt. Pašreizējos kopējos fondus nevarēs eh, novērst tikai šādā veidā ieviecot jaunas tirdzniecības vietas pašreizajā MIFID sistēmā trūkums var novērst, eh, regulējot pašreizējos ārpusbiežu tirniecību, fi, tirniet, finansēju, finanšu instrumentu tirzniecību, kas attiec uz preču tirgiem, sociālisti uzskata, ka pozīciju pārvaldību nedrīkst pieļaut, jo tā būs neefektīva un samazinās tirdzniecību. Savukārt var ierobežot pozīciju limitus. To var darīt varas iestādes. Tos var noteikt gan individuāliem tirgus dalībniekiem, gan arī zināmām tirgus dalībnieku kategorijām. Un tā, tāpēc varam samazināt spekulējošās darbības, kas nav paredzēts tikai un vienīgi riska mazināšanai Ehm, tātad hedžingam. Tā kā preču tirgu valda citi instrumenti, ne tikai pieprasījums un piedāvājums, piemēram, un ir, ir zinām elementi, kas jā, jāizliedz, jo tie nerada papildus pievienoto vērtību ekonomikai. Jums atkal jārunā lēnāk, saka priekšsēdētāji. Nu jā, tad mēs šeit divas dienas sēdēsim, ja man jārunā lēnāk, saka runātāji. Trešo valstu režīmi. Sociālisti atbalsta E, taisnīgu apusējas atzīšanas sistēmu, kas ļautu visām Eiropas investoru firmām, tā, pakļautām tādiem pašiem piekļuvas noteikumiem trešo valstu tirgos, kā šo trešo valstu kompānijas saņem piekļuvi Eiropas tirgiem. Tas tāpēc, lai Eiropas kompānijas varētu būt spēcīgākas iekļūstot šajos trešo valstu tirgos. Investora aizsardzība. Sociālisti uzskata, ka nepieciešams ētikas kodeks, bet tam nav juridiski saistošas dabas, un tie tāpēc nevar regulēt eh, padomdevējs. Jābūt visam pamatotam uz apusējām kvalifikācijām un visu veidu citas. Uh, nianses jāaizliedz. Ja notiek rupja nevērība, tad bal, baldas jāsauc pie kārtības eh, un tiesas, priekš, tiesas kārtībā. Piekļuvas noteikumu mēs uzskatām ka nu, piekļuvas noteikumi, kādus tos ierosina komisija 28. un 29. pantā, varētu novest pie neparedzēta kaitējuma likviditātei, efektivitātei un citām niansēm atvasināto instrumentu tirgu Eiropā, nu, radot tālāku fragmentāciju un tirgus svārstības. Mēs uzskatām, ka konkurence ir vajadzīga, bet visi izmanto šo uh, Eh, argumentu, lai aizstāvētu savus dīvainos modeļus. Un mēs nevaram aizliegt kaut kādu veiksmību no modeli tikai tāpēc, ka uz to aicina tirgus vidutāji, nedrīkstam fragmentēt tirgus, palielinot transakciju uh, izmaksas. Mums nepieciešams skatīties uz to, kāda šiem likumiem būs ietekme uz gala, ne, gala lietotājiem, ne tikai uz vidutāju iestādēm. Parlaments jau ir uzstājis uz vairākām, vairākiem uzlabojumiem emir, un tie ir pietiekami, kas attiec uz vērtspapīriem un naudas tirgu, tad Tas paredz sistēmu, kas nodrošina starptautējo savietojamību, sadarbspēju, respektīvi piekļuvi jau nodrošināt. Kas attiec uz ārpus biržas atvasinātiem instrumentiem, tirdzniecība jau ir fragmentēta, un šeit centrāliem darību partneriem jāpiedāvā neierobežotu pieeja. Visi šie ārpus biržas eh, atvasināto instrumentu tirgi šobrīd ir fragmentēti. Viņi ir ļoti, svā, tie ir ļoti svārstīgi piekļuvas noteikumi eh, izpildes līmenī tālāk fragmentēs likviditāti, atvesinātu instrumentu tirzniecībā ļoti svarīgi piedāvāt šo centralizēto tirzniecības iespēju, jo tad tirgus lietotāji varēs izmantot šo deep liquid mehānismu um, pat uh, sarežģītos tirgus apstākļos, kā to redzējām 2008. gadā kad tirniecības modelis turpināja funkcionēt. Fragmentācija, atkal uzsvērsim, var samazināt tirgus stabilitāti. Tieši sekas daudziem centrāliem darījumu partneriem, katram produktam, kā to paredz 28 pants paredz tūlītēju likvidācijas fragmentāciju, un tāpēc visi šie pasūtījumu reģistri tad būtu jāsadala atsevišķos reģistros, viens katram centrālajiem darījumu partnerim, un šāda fragmentācija vēl vairāk multiplicētos, ja palielinātos dažādas tirniecība, palielinātos tirniecību platformu skaits, tirniecības vietu skaits, un tāpēc novestu pie vēl tālākas fragmentācijas. Investīciju bankām, protams, tas varbūt ir tāds samņu scenārijs, bet tas būs smurks visiem pārējiem tirgotājiem. Ar to arī beidz beigšu savu uzstāšanos un, kā jau teicu, mans kolēģis ar nepacietību gaida iespēju sastrādāties ar ēnu referentiem un Ferber kungu turpinot sarunas pie kompromisa grozījumiem. Paldies! Thank you very much. Uh... Paldies, Arlīna! Aldi pārstāvies Ole Šmīts, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk jo, manuprāt, esmu jau iepriekš izklāstījis savus argumentus. Iesākumā teikšu, ka, manuprāt, Markus Ferbers savu darbu veic ļoti labi. Ceru, ka visi redzējuši kompromisus. E, vismaz lobbyisti un NVO pārstāvi ir redzējuši šos kompromisus, cik es saprotu. Kompromiss ir vērsts pareizajā virzienā, un es domāju, ka mēs panāksim plašu kompromisu gala rezultātā, un tas arī, manuprāt, ir pats galvenais šajos šī brīža apstākļos. Mums parlamentā šajos apstākļos ir jāpanāk plašs konsensus attiecībā uz kompromisiem. Un es saskatu, ka tāda iespēja pastāv. Un gribētu to arī pateikt šeit visiem. Par šo te demonstrāciju. Es esmu AKK Eiropas Savienības kopējās asamblējas dalībnieks, bieži dodos uz Āfriku. Pagājušo gadu biju Zambijā. Jūs zināt, mūsdienu Zambija mani pārsteidz. Tā joprojām ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Taču tā eksportē lauksaimniecības produktus uz savu reģionu valstīm. Tā tad ir kaut kāds pamats pozitīvām cerībām. Manuprāt, svarīgākais pārtikas drošuma ieviešanai un lauksaimniecības produktu ražošanai Āfrikā uh, mm, ir, eh, ir pamats domāt, ka tas varētu tikt ieviests. Un, Mēs nekādā veidā to negraujam ar kopējo lauksaimniecības politiku, ko ieviešam šeit Eiropā. Es domāju, ka Āfrikā ir cerības, ir iesākumi vietējai pārtiks ražošanai. Runājot par ziņojumu, man ir seši jautājumi, kur šeit gribētu izcelt sešas lietas. Pirmkārt, par ārpusbiežas atvesinājumiem. Manuprāt, to tirzniecība ir nepieciešama. Ir ne, nepieciešama šīs organizētās tirdzniecības platformas, jo tās ir vietas, kur, ar kurām mēs pārklājam tos eh, tumšās vietas tirgū. Ta, tas nodrošinās caurskatāmību visu instrumentu tirdzniecībai. Tas radīs arī vienādus spēles noteikumus un aizpildīs tos juridiskos caurumus, ko Markus šeit pieminēja. Tas ir arī pilnīgā saskaņā ar mūsu saistībām, ko esam apņēmušies G20 kontekstā radīt šīs te uh, ārpus eh, šīs organizētās tirdzniecības platformas. Tas dos arī investoriem izvēles iespējas, kā piedalīties tirgos. Un, manuprāt, ir svarīgi to arī pateikt ka ir jādod šī te izvēles iespēja. Tālāk aizliegums šiem te tirdzniecības platformu dalībniekiem lietot savus pašu kapitālu, manuprāt, ir pārāk stingrs. Iespējams, ka tas traucēs klientiem labākajā iespējamā veidā iesaistīties tirdzniecības darījumos. Tādēļ mans secinājums ir tāds, ka ALDE ir pār šo organizēto tirdzniecības platformu izveidošanu, bet ne visā pilnībā, kā tas tiek piedāvāts. Es saprotu, ka Markus dara labāko, kas ir iespējams, lai rastu optimālo šo te uh, eh, tirzniecības platformu izveidošanas veidu. Mēs esam gatavi uh, kompromisam. Nākamais jautājums, par ko grib runāt, ir caurskatāmība. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ir nepieciešama lielāka caurskatāmība un labāka caurskatāmības noteikumi. Pagājušais jau pieminēju savas bāžas šajā jautājumā. Arī Markus savā runā tās pieminēja pirms tirdzniecības caurskatāmību panākt nav viegli. Mums ir jāizsver arī nepieciešamība negraut tirgu un ļaut tirgumu funkcionēt pietiekami labi. piemēram, dalību valstu obligāciju tirgos, runa, apsvaru runājot par tiem, mēs arī runājam par caurskatāmības delikāto dabu. Domāju, ka arī šajā jautājumā par caurskatāmību varēsim panākt kompromisu. Un tādēļ nav vajadzīgs plašāk izklāstīt savas pozīcijas. Es skatos uz saviem draugiem, kas sēž pa labi no manis šeit te un arī pa kreisi, un domāju, ka ir nepieciešams vienoties par šiem caurskatāmības jautājumiem, jo tie ir tik būtiski. Markus vairāk kārt tiem pieskārās savā runā. Mums nav jārada papildus problēmas šajā te patreizējā obligācija tirgu Eiropā. Problēma jau tāpat ir pietiekam daudz. Investora aizsardzība. Arī šeit, manuprāt, ir iespējams panākt plasu, plašu konsensus. Visumā atbalstu Markus priekšlikumu vērsties uz konkrētiem produktiem, konkrētiem klientiem un neatkarīga padomdevē vai neatkarīgo konsultantu jēdzienu ieviešana. Bankām un vidutājiem ir svarīgi šie te, ne, šie te objektīvie neatkarīgie konsultanti. Priekšlikumi, manuprāt, ir visnotaļ saprātīgi. Te varētu runāt par platformu subsidiaritātiem. Ja Markus lietoja kaut kādu vācu izteicienu, ko es vairs īsti neatceros. Bet tas bija labs izteiciens. Tas, laikam, nāk no Šona Konorija filmas. Es uzskatu, ka atsevišķi produkti ir aizliedzami, kā jau Markus to paziņoja. Tālāk par šiem te automatizētajiem tirdzniecības darījumiem. Mēs te daudz esam runājuši par finanšu transakciju nodokli, uh, gāri un plaši un skaļi, bet mums ir nepieciešama arī kaut kādi politiski simboli. Finanšu transakciju nodoklis, manuprāt, ir jau Eh, miris nemaz nav nedzimstot. Mums ir vajadzīgs kaut kāds cits priekšlikums, kas būtu jāizstrādā ar šī teksta palīdzību. Taču mums jābūt ļoti gudriem, ļoti gudri tas jānoformulē. Man liekas, ka Markus jau nāk klajā ar dažiem priekšlikumiem, kā definēt šo te algoritmisko tirdzniecību, un vajadzētu varēt izteikt atšķirības starp šo te algoritmisko tirdzniecību un automatizēto tirdzniecību. Es atbalstu to, ka viņš aizliedz šo te nefiltrēto sponsorēto piekļuvi tirdzniecības vietām. Uh, Redziet, ir lietas, kur mēs varam vienoties. Nu, un te nu es nonāku līdz kādam jautājumam, kas acīm redzot ir strīdīgs. Runa ir par šiem, šīm te 500 milisekundēm. Ja nu es tagad izteiktu, pie, mm, ieteiktu 400 milisekundes vai 600 milisekundes, vai tas derētu vai nē, es nezinu. Man šķiet, ka ir vajadzīga cita metode. Es esmu dzirdējis, ka atsevišķi kolēģi vispār runā par piecām sekundēm vai tam līdzīgu laika intervālu. Esmu runājis ar ekspertiem, un viņi saka, ka piecas sekundes tas ir tā kā okeāns laika izpratnē, tas ir tā kā tādi pieci gaismas gadi. Ir jā, jāizdomā cita sistēma. konkrēti noteikumi vai bremzēšanas iespējas vai kādu kādu šķēršļu. Tā ir tehniska problēma, tā ir arī tirgus problēma un politiska problēma šī te automatizētā tirdzniecība. Piekļuve tirgus infrastruktūrai ir nākamais jautājums, kam gribu pieskarties. Ceru, ka šeit varam panākt plašu konsensus. Tas ir arī delikāts jautājums. Visi šie jautājumi, kurus es pieminu, ir ļoti delikāti. Tādēļ arī par tiem runāju. Es atbalstu to, lai būtu taisnīga un brīva piekļuva tirgumu visiem centrāliem darījumu partneriem. Tās palīdzētu labi darboties vienotam tirgumu. Mums ir nepieciešama konkurence, brīva konkurence pat šajā jomā. Mēs nedrīkstam koncentrēt tirgus tikai biržās kotētiem uzņēmumiem. Mums ir nepieciešams ļaut dažādiem centrāliem darījuma partneriem iesaistīties eh, darījumos, tirdzniecības platformās, jo tad būs viņu vairāk un būs plašāks pakalpojumu klāsts. Atceramies Montī ziņojumu, kurā bija runa par to, ka nepieciešama plašāka liberalizācija pakalpojumu jomā. Jo Mēs nedrīkstam jau pašā iesākumā izteikt kaut kādus ierobežojumus. Vēl kāds komponents, ko gribu pieminēt, ir nepieciešams labāks risku sadalījums starp šiem centrāliem darījumu partneriem. Ko mēs darīsim, ja būs milzīgs darījuma par centrālās darījuma partneris, kurš pēkšņi izgāžas, tas rada milzīgus sistēmiskos riskus. Un visbeidzot, trešās valstis. Manuprāt, es piekrītu tam, ko šodien teica Markus par šo jautājumu Domāju, ka vairums no mums eh, lieto angļu valodu kā svešu valodu un varbūt ne īpaši precīzi un veiksmīgi. Kāda ir atšķirība starp ekvivalenci un abpusīgumu, šo ekvivalenci un reciprocity? Manuprāt, abpusīgums vienmēr tiek lietots kā politiski simbolisks jēdziens, runājot par tirdzniecības barjerām. Tā es interpretēju šo jēdzienu - reciprocity angliski. Un tādēļ man šajā kontekstā labāk patīk ekvivalents vai vienlīdzība. Nu, tie, kas vēlas ieviest šo apusīgumu, panāks to, ka būs grūtāk investēt Eiropā trešajām valstīm un Eiropai iekarot tirgus ārpus savām robežām. Es esmu pret to. Es domāju, ka tas nāktu par ļaunu šai komitejai, ja mēs mēģinātu vēl vairāk apgrūtināt investīciju ienākšanu Eiropā. Paskatieties, kas šodien notiek Meksikā. Visi viņi tur runā par Eiropu, un Eiropa saka, mēs neesam vainīgi es domāju, ka mēs jau nu varētu gan parādīt labākus rezultātus, un to mēs varēsim, ja mums būs vairāk investīciju, arī tāda investīcija, kas nāk no ārpus. Nobeigumā gribētu teikt, ka man tik tiešām ļoti patīk tas veids, kā jūs pildāt savu referenta lomu šajā ļoti delikātajā jautājumā. Alde grupa darīs visu, kas ir mūsu spēkos, lai, panāk, lai iesaistītos kompromisu izstrādē un lai panāktu tos. Ar to arī beigšu, jo zinu, ka ir kolēģi, kas grib izteikties par šo svarīgo jautājumu, kas grib pievienot savus būtiskos komentārus mūsu grupā mums bija sēdes, kurās mēs mēģinājām panākt uh, saprātīgu ko konsensu savas grupas ietvaros. Domāju, ka to arī panācām, bet daži kolēģi varbūt gribēs papildināt manis teikto. Paldies! Paldies! Zaļo pārstāvis manā grupā, kas pieteicies runāt, ir Svēns. Nu, tātad pēc grupu lieluma nākamais runātājs ir Svens. Lūdzu! Jā, mani arī ļoti mulsina šie noteikumi. Parasti grupas izsakās pēc delegācijas lieluma konkrētā komitejā. Mēs esam lielāk, nākamā lielākā grupa plenārsēdē, bet ne šeit, šajā komitejā. Varbūt, ka to vajadzētu kādreiz noskaidrot, bet gal galā tas jau nav pašmērķis, kurš izteiksies pirmais, kurš otrais un kurš trešais. Nu, arī no savas puses gribu pateikties referentam par labo sadarbību, kas mums ir bijis līdz šim. Vienmēr, kad gribējām tikties ar referentu, tad viņš bija pretimnākošs, es varu vēlreiz to arī apliecināt. Par dažādiem jautājumiem pēc būtības. Pirmais mans komentārs ir tāds, ka man bija jāpārņem šī jautājuma izskatīšana tādēļ, ka N referents Paskāls Konfēns ir kļuvis par attīstības ministru Francijā. Ja es pareizi saprotu Francijas politiku, bet to es īpaši nesaprotu, It īpaši pēdējos lēmumus Francijā labi neizprota. Taču tomēr, cik nu es to visu saprotu, tad Paskāls turpinās pildīt ministra pienākumus. Un tādēļ, diemžēl, viņš vairs nebūs mūsu kolēģis šeit Eiropas parlamentā. Nu, tam ir dažādas ietekmes. Nu, piemēram, viena no tām ir, ka man ir jāpārņem tagad šis ļoti sarežģītais jautājums ar vairāk kā 2000 grozīmēm. Mēs redzam, ka MIFID direktīvas apjoms ir vienkārši milzīgs. Līdz ar to loģiski varētu rasties jautājumi par to, vai ir noderīgi lietot tik milzīgu direktīvu, cik parocīgi tas ir. Par to vajadzētu varbūt debatēt. Mēs arī redzam, ka mūsu rīcībā ir ļoti maz, ļoti īsts laika periods, lai izstrādātu kompromisus par ļoti komplicētiem jautājumiem. Tas liecina par to, ka mums būs ļoti smagi jāstrādā līdz atvaļinājumam. Tas būs tiešām ļoti grūti. Mārkus Ferber šeit apliecināja, ka mēs darīsim visu, lai panāktu kompromisu. Ceru, ka tām nebūs negatīvas sekas. Mums ir nepieciešamas pārdomātas debatas par šiem svarīgajiem un tehniskajiem jautājumiem. Te jau izteicās runātāji, kuriem ir atšķirīgi viedokļi, bet viss teica, ka bieži vien var pieļaut kaut kādas tehniskas kļūdas. Mērķi ir varbūt kaut kādi atšķirīgi, taču gal rezultāts var būt tāds, kas nepatīk nevienam, un mēs varam panākt pilnīgi pretējo tam, ko sākumā esam gribējuši. Tātad mums ir jāsaprot, cik, cik delikāts jautājums. Daudz, kas jau šeit tika runāts par uh, eh, organizētām tirdzniecības platformām Zaļie atbalsta to, ka šim jaunievedumam būtu jāattiecas tikai uz darījumiem ar nekapitālu un ar nelieliem investoriem. Tātad pastāv iespēja un ir vajadzība radīt šīs te platformas, taču pastāv briesmas, ka ja nebūs konkrētu noteikumu, tad tas radīs vēl papildus neregulētas jomas un plaisas likumdošanā. No otras puses, ja pieeja būs pārāk liberāla, tad šīs platformas uh, tiks izmantots ļaunprātīgi, lai tirgotos ar tādām lietām, kuras vajadzētu tirgot regulētākās platformās. Tātad šo jauno kategoriju mēs pieļaujam, ka varētu dibināt, bet ar ļoti stingriem noteikumiem. Tālāk, runājot par atvasinājumiem. Emir uzdevums ir definēt standartizētos atvasinājumus, kas varētu apmierināt visas vajadzības tiem uzņēmumiem, kas vēlas palielināt savu likviditāti un tam līdzīgi. Mēs gribētu aicināt deputātus runāt par visiem atvasinājumiem, kas ir minēti emīrā, kam ir nepieciešams šis te klīrings, un mēs nedrīkstam piedāvāt nekādus papildus noteikumus, kurus šeit iesaka atsevišķi deputāti galvenokārt no ALDE un konservatīvo grupas. Ir jāatgādina, ka šobrīd likviditātes trūkums produktā nav iemesls tam, lai nebūtu nekāda tirdzniecības pienākuma tirgotājiem. Galvenais uzdevums ir radīt vairāk likviditātes nākotnē. Ja standartizēts produkts, kas nav pieminēts emirā, ir pieejams MIFID platformā, tad mēs uzskatām, ka tirgotājam ir pienākums tirgot šo te produktu regulētā platformā. Tā, lai nebūtu parasto konvencionālo tirdzniecības platformu un šo te organizēto tirdzniecības platformu paralēli. Esam iesnieguši grozījumus pār vērtspapīru un tirgus organizāciju, lai veicinātu to, ka standartizētie produkti tiktu tirgoti tomēr ļoti regulētās tirdzniecības platformās, kas pieminētas MIFIDā. Organizētās tirdzniecības platformas, ko mēs tagad paredzam organizēt, ir izmantojamas tikai izņēmuma gadījumos, kuros tirdzniecībā piedalās profesionālie investori. Socialistu un demokrātu grozījumi, tāpat arī Silvijas Gulāra grozījumi un Pietikainens kundzes grozījumi, mūsuprāt, ir vērsti pareizā virzienā, tie paredz OTC, OTF definīciju. OTC definīciju. Nobeigumā gribētu teikt pāris vārdus par patērētāju aizsardzību. Pirmkārt, atbalstām referenta pamata pieju ieviest dažādas produktu kategorijas. Kategorijas, kas nav paredzētas mazumtirdzniecībai, jo šie produkti, šī kategorija neparāda nekādu papildus vērtību, kas varētu noderēt patērētājiem. Un tādēļ vērtspapīra organizācijai vajadzētu varēt iejaukties šo produktu tirdzniecībā. Vēl mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi jautājumi patērētājiem un dažādiem, dažādām citām iesaistītām pusēm, kuras būtu īpaši aizsargājums. Pirmkārt, konsultatīvie pakalpojumi kas netiek izmantoti pārāk bieži ikdienā. Parasti tad, kad eh, kāds meklē prasa konsultācijas, tad konsultants ir šī te pakalpojuma saņēmēja pusē. Tad šeit runāšana, runa ir par tirdzniecību, un tādēļ nevajadzētu maldināt cilvēkus un saukt konsultantus par konsultantiem. Tie patiesībā ir pārdeve, pār, pārdevēji. Kamalkungs un Svimburns kundze ir iesnieguši grozījumus par investīciju pakalpojumiem, kas ir balstīti uz apdrošināšanu. Mēs uzskatām, ka šo grozījumu ieviešana varētu palīdzēt aizstāvēt patērētājs, jo sniedz viņiem informāciju par dažādiem produktiem, ļaujot izvērtēt un salīdzināt šos produktus. Šie deputāti iesnieguši vēl citus grozījumus par investīciju izmaksu, informācijas saņemšanu. Mēs atbalstām to. Mēs uzskatām aizliegums sniegt neatkarīgās konsultācijas tikai daļēji atrisina problēmu. Komisija piedāvā vadīties pēc britu pieredzes, bet tas nozīmē, ka uh, šie te mazumtirdzniecības patērētāji nesaņem informāciju par banku darījumiem. Ja šīs termins neatkarīgi tiek svītrots vienkārši, tad tas, tas ir formāls darījums. Patiesībā mēs neko nemainām. Tas nozīmē arī, ka vairāk darījumu notiks bankās un dažādās finanšu grupās. Tādējādi tiks mazināta konkurence un nobeig, beig beigās mums nebūs vairāk caurskatāmības, bet būs vairāk darījumu koncentrācijas šajās slēgtajās finanšu iestādēs. Mēs piedāvājam sekojošo bonusi, kas tiek maksāti konsultantiem, ir jāizmaksā patērētājiem, tā lai nebūtu vairāk interešu konflikta par to, kur, kurš produkts konsultantam jāpiedāvā. A produkts vai B produkts tikai tāpēc, ka viņš saņem lielāku uh, prēmiju par vienu produktu tirdzniecību. Tas arī samazinās tā saukto neatkarīgo konsultantu skaitu. Uh, Mēs uzskatām, ka tādēļ šīs varētu būt dzīvotspējīgs kompromiss. Vēl gribu pateikt, ka mēs neatbalstām tos grozījumus, kas aizliedz dalību valstīm ieņemt proaktīvāku nostāju attiecībā uz bonusu izmaksu neatkarīgajiem konsultantiem. Jo tas nozīmē, mūsuprāt, ka Eiropa jaucas dalību valstu iekšējās lietās ja dalība valsts vēl stingrākus noteikumus. Atbalstam arī dažādus citus grozījumus, ko iesnieguši kolēģi no dažādām politiskām grupām, grupām ar mērķi 24. pantā ievies stingrākus piemērotības noteikumus un pārbaudas. Mēs nedomājam, ka ir kāds pamats svītrot Jusidus no Mifid saraksta. Mēs domājam, ka tirzniecība ar šiem te vērtspapīriem jūsid ir jāiekļau patērētāja aizsardzības noteikumos. Nobeigumā gribu pieminēt kaut ko tādu, kas varbūt izraisīja šo te pirmītējo demonstrāciju. Vācijā finanšu tirgos nav neviena tāda jautājuma, kas skartu cilvēkus dziļāk kā spekulācija ar pārtiks produktiem. Vācieši uzskata, ka tas ir dziļi morāls dabas jautājums. Tādēļ mums jābūt ļoti piesardzīgiem kā, eh, tajā, kā mēs vērtējam sabiedrības attieksmes izrādīšanu pret šiem jautājumiem Gluži tāpat kā Arlīna Makārtī, arī es gribu teikt, ka ir ļoti liels dažādas organizācijas, arī tādas, kas ir saistītas ar baznīcu, gan arī tādas, kas nav saistītas ar baznīcu, kā Oxfam. Viņus ļoti satrauc tā, šie jautājumi, tātad pārtikas produktu spekulācijas, un tādēļ mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem tajā, ko mēs sakam un kā mēs sakam. Uh, Es domāju, ka pat demokrātiska iestāde var paciest īsus pārtraukumus šeit plenārsēžu zālē, ja cilvēki grib izteikties. Salīdzinot ar tiem resursiem, kurus tērē dažādas augsta, augsta ienākumu lobby grupas, šādas mazas grupas ir ļoti lētas, un es nesaprotu, kādēļ mēs tik uh, aktīvi reaģējam uz šādu demonstrāciju, salīdzinot ar to, ko mēs varam redzēt ikdienā, piemēram, plašsaziņas līdzekļos, kur uh, ir pasūtījumu signāli un pasūtījumu informācija no augsta ranga finanšu iestādēm. Mums ir jābūt pateicīgiem par to, ka ir cilvēki, kas kritiski vēro patreiz notiekošo un arī šeit demonstrē savu nostāju. Uh, Es eh, ar prieku iesaistīšos sadarbībā ar citiem kolēģiem šo jautājumu risināšanā un ziņojumu tapšanā. Paldies! Paldies! Un tagad EKR grupas vārdā Keis Vinbērn. Paldies priekšsēdētāji! Iesākumā gribu teikt paldies referentam par to progresu, ko viņam izdevies gūt šodien pie šī ļoti apjomīgā dokumenta. Viņam jau ir izdevies spērt soļus uz priekšu daudzās jomās. Ņemot vērā, ka mani viedokļi ir diezgan labi zināmi par šiem tirgus infrastruktūras jautājumiem, tīpaši tāpēc, ka taču izstrādāja savu ziņojumu un arī cita veida dokuments, tik gribu tomēr papildus pievērsties trim jautājumiem, un tie visi, protams, saistīti ar konkurences jomu pirmām kārtām piekļuve, otrām kārtām MVU tirgus un trešais trešo valstu režīmu ņemot vērā, ka sākotnējais MIFID par sākotnējo mērķi izvēlējās konkurences veicināšanu tīpaši pašu kapitāla tirgus izveidojot kopējo Eiropas tirgus infrastruktūru un atceļot koncentrācijas noteikumus, tad es gribētu, lai ņem, ņemot vērā faktu, ka mēs jau pārveidojam tirniecības vidi no MIFID 1, mēs pārliecinātos, ka tāda paša veida pozitīvas konkurences mērķis atspoguļojas arī MIFID 2, jo mēs šeit iekļausim arī pēctirniecības informāciju, tāpat ir tirniecības e, vidi, ne pašu kapitāla tirgus produktiem. Ir arī pāris grozījumi, ko es iesniedzu 28. 29 un 30. pantam komisijas tekstā, jo uzskatīja, ka komisija gan pareizi bija noformulējusi šo tirgus formas regulu, paredzot konkurētspējīgāku tirgu. Un ja mēs varam sagatavot likuma projektu par struktūru, piemēram, revīzijas tirgu vai kredītreitinga aģentūru jomā pirms 20 gadiem, lai pārliecinātos, uh, ka daudz vairāk dalībnieku konkurē šajā jomā, tad varbūt, ja mēs to būtu izdarījuši, mēs būtu nepasastaptos ar problēmām, ko sastopamies šobrīd, kad mm, finanšu instrumentu tirgu ir tikai dominējošie spēlētāji pārsvarā. Ņemot vairāk tādas grupas kā S un D šobrīd vada diskusijas par tirgus. Uh, šādiem tirgiem, tad es atklāt sakot nesaprotu, kāpēc viņi iesniedz grozījumus, lai eh, strīp, svītrot šos trīs pantus eh, MIFID, kas nodrošina konkrēt spējīgu vidi. Ja runājam par Eiropas čempioniem, šiem lielajiem eh, dalībniekiem, nu man tas šķiet neat, neatbilstīgi, jo, protams, vienmēr pastāvēs šādi globāli spēlētāji, jo mums jāpārliecinās, ka Eiropas iestādēm ir iespēja kļūt par konkurētspējīgām saspēlē ar šiem spēlētā, lielajiem spēlētājiem, un nedrīkstam eh, ļaut ļaut uh, eh, valdībām šeit viņus ierobežot. Un tāpēc, kā jūs saprotat, atbalstu atklātu, nediskriminēšu pieeja klīringa iestādēm un arī citām pēctirniecības infrastruktūrām. Mums vajadzētu atzinīgi vērtēt, ņemot vairāk, tas ir konkrēts spējas mērķis un tas palīdzēs visām iestādēm. Tālāk pievēršoties MVU izaugsmas tirgiem. Arī šeit neiesniedz iesniedz grozījumus par 35. pantu komisijas tekstā. Uh, neiesniedz par to grozījumu, jo domāju, ka sākotnējais teksts ir ļoti pozitīvs un iet pareizajā virzienā atsevišķu aktīvu kategoriju no, noteikšanu, definējot to, kā MVU tirgu, manuprāt, ir pirmais solis, kas mainītu kopējo parādu kultūru Eiropā, padarītu to līdzsvarotāku, un tās pamatā būtu pašu kapitāla tirgus modelis. Izveidojot MVU tirgus modeli, mēs ļausim turpmākajiem likumdošanas projektiem identificēt MVU kā tādus, kas pelnījuši atšķirīgu attieksmi. Piemēram, tos var identificēt e, pārskatāmības direktīvā, un vērtspapīru direktīvā un tā tālāk, un kas ārkārtīgi svarīgi, arī dalībvalstis varēs e, šos preferenciālo nodokļu e, sistēmu mainīt e, šajā parādu un kapitāla tirgu uh, Un, ja dalībvalsts vēlēsies veicināt ekonomikas attīstību, tad tā varēs MVU šādā veidā palīdzēt. Bet jā, jāpārliecinās, ka šī kategorija nav tukša kategorija. Definīcijai jābūt atbilstīgai uzņēmiem, jāsaņem iespēja ātri augt, lai tie varētu izmantot šo kategoriju līdz brīdim, kamēr tie ir gana nobrieduši un var pāriet uz eh, pamattirgiem. Eh, referents ierosinājis vairākas grozījumus 4. pantā, 2. punktā, 12. apakšpunktā. Uh, cenšoties e, rast standarta definīciju MVU un domāju, ka varbūt šeit vajadzētu izmantot valsts atbalsts sniegšanas jomas definīciju, jo bet domāju, ka to vajadzētu tomēr pielāgot, jo nedomāju, ka MVU izaugsmas tirgus šeit pilnībā atbilst. Uzņēmumiem šeit jāspējaukt salīdzinoši īsā laikā, tātad dažu gadu laikā, lai nonāktu līdz pamattirgiem. Tāpēc domāju, ka definīcijai vajadzētu atspoguļot uh, korporatīvā tirgus kapitalizāciju, ne tikai darbinieku skaitu jo tas ir tāds statistisks jautājums. Es zinu, ka referentam, protams, ir pamats šī kategorijas izveidošanai, ceru, ka mums izdosies nonākt arī pie kompromisa, kas ļautu šai investoru grupai efektīvāk darboties, pievēršoties trešām valstīm, kā referents jau pats teica, to teica arī Ula Šmits savos komentāros. Mēs nevēlamies, lai Eiropas tirgiem rastos kaut kāda veida barjeras uh, no, no ārējo investoru puses. Nevēlamies ierobežot kapitāla plūsmu ne uz, ne no Eiropas. Un tā vietā, lai runātu par apusējiem, jeb reciprocity, mums vajadzētu tomēr meklēt šo ekvivalenci, vienlīdzību. Ir ļoti plaši dokumenti ar uh, tirgus, uh, bar, par tirgus bariem un tā tālāk. Uh, un tāpēc eh, nav vajadzīgs par to runāt pilnībā. Protams, ir G20 saistības, īpaši attiecībā uz ārpus, uz atvasinātiem instrumentiem, kam jāvēlt īpaši papildus uzmanību, ņemot vērā, cik neveselīgi komentāri bija dzirdami no FTC vadītāji, kad viņš runāja Starptautisko banku institūta organizētajās vakariņās Londonā, mums jāpārliecinās, ka turpinam atzīt līdzvērtīgus salīdzināmus eh, noteikumus arī citās jurisdikcijās. Tāpat gribu aicināt uh, EKR grupas vārdā atbalstīt mūsu grozījumus, kas paredz pārējais noteikumus un dod pri piešķir prioritātes svarīgākajām partnervalstīm. Pirmām kārtām tā, lai tirgus uzraudzība varētu tikt nodrošināta plašākos tirgos uh, un nevis izvēlēties varbūt vienkāršākos tirgus šajā ziņā. Nu, ar to beigšu savus komentārus, bet domāju, ka referents tiešām ir gūs milzīgus panākums, ir bijuši ļoti konstruktīvi dialogi. Ir vienkārši apbrīnojami, cik liela vienotība pastāv par ļoti daudzām šī plašā dokumenta dokumenta daļām. Un domāju, ka kopumā vienošanās būs iespējama īpaši ņemot vērā, ka arī šobrīd esam jau pie daudz kā nonākuši un ir plaša politiska vienotība. Protams, ir arī domstarpība jomas un domāju, ka mums izdosies tās atrasināt, neskatoties to, cik daudz laika būs vajadzīgs. Reizēm, protams, tās ir ideoloģiskas domstarpības un laiks tur nepalīdzēs. Ņemot vērā, kāds ir darba grafiks, es gribu teikt, ka atrasināto instrumentu jomā es varu atbalstīt eh, referentu un teikt, ka mums vajadzētu vasaras brīvdienās pastrādīt. Ja mēs spēsim nonākt pie vienotības, tad līdz vasaras beigām paldies. Liels paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk goja pārstāvēs Jorgens Klūte. Jā, danke. Paldies. Protams, sākumā gribēju pateikties Markusam Ferberam. Domāju, ka viņš ir strādājis ļoti godīgi un atklāti un runājot par ziņojumu saturu man daudz kas patiešām šķiet pieņemams. Protams, zināmā mērā tas uh, liek mums saskarties ar spiedienu no lobby puses, bet nu mēģināsim ar to tik galā. Es gribu teikt, ka NVO pārstāvi, kas šeit bija ieradušies, uh, Gribēju teikt, ka tas arī pierāda, cik šis jautājums ir aktuāls, un Svens teica, ka Vācijas Federālajā republikā arī tas ir pietiekami aktuāls jautājums, un medijos netrūka spekulāciju. Protams, piekļuvu pārtikas produktiem ir viena no pamatiesībām. Bez ēdienu cilvēki vienkārši nevar izdzīvot. Tas jau, protams, ir pašsaprotam, un tādēļ ir jāparūpējas, lai pārtikas produkti būtu pieejami par normālu samaksājumu cenu. Protams, varbūt tas tik lielā mērā neskar tieši eiropiešus, bet pārtikas produktu cena ļoti lielā mērā arī ietekmē cilvēku dzīves līmeni. NVO, baznīcas, eh, piemēram, eh, Vācijas evaņģēliskās baznīcas, eh, bīskaps par to runāja un teica, ka patiešām ir jāsāk rīkoties. Es gribēju pasvītrot, ka problēma ir ārkārtīgi nopietna un e, ja daļa no sabiedrības interesējas par to, kas notiek šeit, es domāju, tas ir tikai uzteikšanas vērts, jo ļoti maz uzmanīgs tiek pievērsts tiem lēmumiem, kas tiek pieņemti parlamentā. Un ja ir cilvēki, kas ir tādi pasaules lāpītāji, uh, īstenībā tās bieži vien, tā bieži vien ir tieši jauniešu prerogatīva. Varbūt, ka bieži vien viņu idejas nav tās lietišķākās vai nav loģiski pamatotas, bet es domāju, ka šī uzvedība nebūtu vērtējama sliktāk par to, ko šeit bieži vien dara vairāki lobby pārstāvi. Jā, protams, arī man paskastīt bieži vien lūst un plīst no daudziem ēpastiem, bet tas, kas notika šeit, nu nebija jāvērtē tik nosodoši. Mums vajadzētu rīkoties pret, mums vajadzētu pret to attiekties attiekties pietiekam pragmatiski. Īstenībā viņi gribēja zināmā mērā nevis eh, kūdīt vai provocēt, bet arī sniegt savu ieguldījumu šajās debatēs. Tālāk, runājot par spekulācijām, eh, vajadzētu izteikt ļoti stingrus priekšlikumus, es pat varbūt varētu būt stingrāks par referentu. Es negribu šeit par katru cenu aizstāvēt konkrētas metodes. Mums ir jārunā par mērķiem. Mēs gribam, lai samazinātos spekulācijas ar pārtiks produktiem biržās. Ja mēs varam to izdarīt ar citu instrumentu palīdzību, nu ļoti jauki, bet diskusijās mums ir jāvienojas, uh, kuras metodas tad būs visatbilstošākās, lai sasniegtu mērķi. Un spekulācijas noteikti ir jāierobežo. Tam ir jābūt mūsu galvenajam mērķim. Domāju, ka neviens man neiebildīs. Protams, es negribētu teikt, ka visas politiskās grupas te ķīvējas kā, kādas metodas eh, atrast, eh, bet eh, katrā ziņā ir jāatrod labākās. Caurskatāmība, nu diena arī tas ir ļoti svarīgi, bet iepazīstoties ar tirdzniecības datiem Ja tie tiek regulāri publicēti, mums nav iebildumu tālāk patērētāju aizsardzību. Mēs īpaši vēlētos uzsvērt, ka ir jābūt ne tikai ierobežojumiem attiecībā uz provīzijām, bet, eh, protams, cilvēki ir jāin, te, jāinformē par visām nodavām un eh, ir arī jābūt skaidrai definīcijai, ko tad nozīmē šīs uh, neatkarīgās konsultācijas. Un, protams, vajadzētu būt arī konsultācijām par provizijām visā Eiropā. Markus jau teica, ka ir atšķirīgi modeļi. Vajadzētu vienkārši parūpēties, lai šie atšķirīgie modeļi būtu tādi pēc iespējas saskaņotāki. Es Markusam varu piekrist. Par iepriekšējām atļaujām viss e, tiek it kā leģitimēts un jau iepriekš prognozēts, bet tas nevar būt pašmērķis. Es neesmu īsti pārliecināts, vai pat tiešām jau iepriekš aizliedzot kādus instrumentus, e, kādus produktus, mēs e, varēsim situāciju atrisināt. Uh, Man šķiet, šāda metodika būtu visai sarežģīta, tā ir tāda kā dancošana pa nostieptu virvi, mm, tādēļ mums ir jāparūpējas, lai mēs visu izdarītu pareizi, lai mēs uh, paši, tā teikt, neiešaut sev kājā. un atļauju izsniegšana, jā, tā jau būs jauna problemātika. Un visu beidzot, runājot par šo pātrināto datorizēto tirdzniecību, gribēju pavaicāt. Eh, kāds no tā visa ir labums. Tas ir tehniski iespējams, bet ne jau viss, kas ir tehniski iespējams, vienmēr ir jēgpilns. Margus Ferbers saka, no to mēs nevarēsim likvidēt, bet eh, ja tādā veidā tiek izmantotas tehnoloģijas, viss tiek datorizēts, protams, eh, zināmā mērā tas piedāvā arī kaut kāds ieguvums. Bet mums ir jāpadomā par mērtiecību. Werners Langens jau teica, ka uh, Eh, šim, šai datorizētai tirzniecībai nevajadzētu būt pašmērķim un runājot par produktu atrašanos tīklā, eh, te bija noteikti dažādi laiki, piemēram, 500 milisekundes un tā tālāk, bet galvenais mērķis jau nav saistīts ar šo laika posmu, bet ar vēršanos pret spekulāciju un pret ļaunprātīgu izmantošanu. Es esmu dzirdējis ka eh, īstenībā nav palielinājis tirgus eh, tirgotāju skaits, bet eh, desmit reizes ir palielinājies apgrozījums skaits, izmantojot tieši ātro datorizēto tirdzniecību. Mums, protams, arī vajadzētu vienoties ar, par politiskajiem mērķiem un saprast, ar kādus metodus palīdzību mēs visātrāk varam pie tiem uh, nonākt. Protams, man ir bijušas arī tikšanās, mēs esam uh, runājuši par uh, pātrināto datorizēto tirdzniecību un ka šeit ir nepieciešams arī savs regulējums. Uh, vis, visā vismā tas bija viss no manas puses. Paldies! Okay, thank you very much. Paldies! Vēl seši runātāji grib izteikties uh, un grib vienkārši pārbaudīt, vai neviens nav atstāts novārtā. Burkhard Belts, Astrid Lulling, Wolf Klints, Arlene McCarthy in her own right instead of on behalf. Un arī Alina Makārtī runās uh, šoreiz pats savā vārdā, nevis pārstāvot Robertu Gebels. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē? Tad uh, došu vārdu visiem sešiem runātājiem, kas ir pieteikušies. Pirmais Pēters Simons. Lūdzu, paldies priekšstādētājs kundze. Sākumā vēlējos pateikties referentām par ļoti izsmeļošo stāstījumu un šorīt. Un gribēju runāt par vienu konkrētu jautājumu, jo pārāk garām diskusijām jau vairs nav laika. Tas bija tas, ko pieminēja gan Gigalda kungs, gan Klūtes kungs, tātad neatkarīgas finanšu konsultācijas, lai varētu garantēt eh, patērētāju aizsardzību. Īstenībā šādas konsultācijas bieži vien um, netiek pārāk labi īstenot, ņemot vērā to, ka konsultācijām ir jāievēro arī savas tiesības un dažādi ierobežojumi. Un, ja tiek runāts par neatkarīgām konsultācijām, mums ir jāparūpējas, lai tās patiešām notiktu un lai tas būtu iekļauts arī likumdošanā kā princips. Bet es gribēju pateikt. Es negribu konkretizēt uh, šī neatkarīgā konsultanta definīciju un visu laiku Mums vajadzētu tikai precizēt, eh, kurš tad īsti šeit ir neatkarīgs. 735. grozījumā ir teikts, eh, ka šo uh, konsultāciju drīkst uzskatīt par neatkarīgu, ja šis cilvēks, konsultants, pirms tam ir ļoti labi analizējis situāciju tirgu, analizējis dažādus produktus un instrumentus un pēc, var sniegt pēc tam patērētējiem klientam pēc iespējas vairāk informācijas. Un ir arī jāgarantē. Den von der Kommission vorgeschlagen. Ir jāgarantē, ka piemēram, konsultants, ņemot vērā dažādas nodevas, nevar gūt sev pēļņu. Un, eh, protams, katrs jau sevi var nosaukt par neatkarīgu konsultantu, bet vai tas patiešām tā ir? Man šķiet, ka komisija nav izdomājusi pārāk labus formulējus. Un tie cilvēki, kas, piemēram, sadarbojas ar vērtspapīru uzņēmumiem, ir jāsaprota vai šie cilvēki ir neatkarīgi konsultāti vai nē. To es pats esmu noteicis 747. grozījumā. Es domāju, ka nav gana, lai uh, noteiktu, ka, piemēram, uh, klientam ir jāpiedāvā informācija. Un, protams, uh, Bieži vien, ja tiek slēgta līgumi, tad, piemēram, klients nepamana to, kas tur ir uzrakstīts sīkiem burtiņiem, bet bieži vien tur ir minēta arī uh, tāda priekšnosacījuma, kas klientam īpaši nav izdevīga un sagādā tikai papildus pēļņu šim konsultantam. No tā ir jāļauj izvairīties. Paldies. Thank you, Burkhard. Burkhard, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es gribēju sirsnīgi pateikties mūsu referentam par līdz šim veikto izcilo darbu. Arī man bija tas prieks pēdiņās tikties ar kādu televīzijas uh, komandu, viņi eh, man neuzbruka Strāsbūrā, viņi man uzglūnēja pie, manas, pie manām namdurvīm un izlaiž burtiski no krūmiem ar mikrofonu rokās, un nu, tas ir vienkārši neiespējami. Bet, paldies Dievam, eh, šos likumus mēs pieņemam eh, pilsoņiem, pilsoņu labā, nevis eh, tādu neko nezinošu žurnālistu labā. Un es kā parlamentārietis šo darbu arī pēc labākās sirdsapziņas turpināšu. Šodien gribēju runāt par uh, atlīdzību, sniedzot konsultācijas par ieguldījumiem. Markus runā par uh, caurskatāmības ievērošanu, un, protams, mums ir jāparūpējas, lai konsultāciju rezultātā klients varētu pieņemt labāko lēmumu. Bet es gribēju teikt, ka ļoti daudzi ieguldītāji nemaz nezina, ka ir uh, provīzijas un dažādas nodevas jāmaksā. Viņi par to nav informēti. Tādēļ caurskatāmības principu, ko, principu, ko ir ieviesis Markus, es patiešām atbalstu ar abām rokām bet ir jāparūpēs, lai, ga, lai būtu iespējamas gan provīzija konsultācijas, gan honorāru konsultācijas. Un gribēju um, pie, pieminēt arī pragmatismu. Ja mēs pāriesim no viena modeļa uz otru, tas īstenībā nebūtu īstenojams dažu dienu laikā. Uh, Tādēļ vajadzētu paredzēt arī pārejas laiku. Ja mēs iepazīstamies ar to, cik plašs produktu spektrs ir pieejams tirgū, nav īstenībā pietiekami daudz neto produktu tirgū, eh, par kuriem būtu iespējams eh, sniegt tikai tādas eh, honorāru Eh, konsultācijas. Un īstenībā bieži vien nabaga klientam nāks maksāt divreiz gan honorāru konsultantam, gan arī provīziju eh, tirgū. gan eh, konsultantiem, starpniekiem, gan arī klientiem vajadzētu izvēlēties sev pieņemamāko modeli, sev pieņemamāko atlīdzības modeli, un provīzija konsultācijas bieži vien nav pats labākais risinājums. Es domāju, ka šie jautājumi noteikti ir jāprecizē, un gribēju arī uh, atbalstīt tos runātājus kas eh, vērsās pret spekulācijām ar pārtiks produktiem, ar izēvielām. Es domāju, eh, apspriežot tieši Markusa ziņojumus, mums vajadzētu ļoti uzmanīgi ar lielu pietāti eh, spriest tieši par pārtikas produktiem, jo īstenībā no pārtikas produktu cenām tiešā uh, veidā ir atkarīga mūsu pilsoņu dzīves kvalitāte un bieži vien arī izdzīvošana. Paldies Markusam par darbu. Thank you very much. Uh, Astrid. Paldies, Astrid Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu kvestore un gribēju arī šādā amploā izteikties par ziņojumu. Gribēju teikt, ka šī vardarbīgā ielaušanās mūsu zālē nu dien ir nepieņemama. Mēs taču arī esam pret eh, pārtiks produktu spekulācijām, bet ja cilvēki eh, aizstāv tādu pašu viedokli, viņiem nav nekādu tiesību ielausties Eiropas parlamenta zālē. Uh, Mums ir savu noteikumu, mums ir reglaments, un viņiem ir ļoti daudz iespēju savu viedokli paust citā vietā. Un ja ir jārīkojas, tad mums ir jārīkojas, mums ir jāpadomā, kādi ir drošības noteikumi parlamentā, un vai attiecīgās personas, attiecīgie darbinieki to visu ievēro, vai viņi pietiekami labi mūs aizsargā. Un kā tad šī mazā nabaga zāles pārzina var cīnīties pret šiem lielajiem spēka mitriķiem, kas te ienāk ar varu zālē? Es noteikti par to vēl runāšu. Es eh, gribu eh, analizēt drošības noteikums parlamentā un noteikti to vēl pieminēšu. Mums eh, vajadzētu parūpēties, lai šādi varmākas nevarētu ienākt zālē, jo viņi īstenībā tas viss varēja beigties vēl daudz sliktāk. Tā tad vajadzētu mums arī varbūt padomāt, kā labāk aprīkot savus drošības darbiniekus. I... Eh, Gigalda kungs vēlas izteikties. Man ir viens jautājums, Lūlīngas kundze. Pirmām kārtām mēs patiešām varētu būt priecīgi, ka šie cilvēki nepielietoja vardarbību. Ja viņi būtu kļuvuši vardarbīgi, tad patiešām vajadzētu uztraukties, eh, ko tad viņš šeit varētu teorētiski izdarīt. Es īstenībā nejūtos eh, apdraudēts. Jā, noteikumi tik pārkāpti, tas ir skaidrs. Uh, bet vārdarbība tā nebija. Vārdarbība ir tad, ja, piemēram, cilvēki mirst badu tādēļ, ka notiek spekulācijas ar pārtiks produktu cenām. Nu, tā ir vārdarbība, to pierāda arī daudz zinātnieki. Jā, bet kā viņi izturējās pret mūsu zāles pārziņiem, kā viņi uzbruka šai kundzei, saka Lulīngas kundze, jūs taču to redzējāt? Nē, es neredzēju, saka Gigalda kungs, un viņi atteicās atstāt šo zāli. Ah, nu, tad jūs eh, īsti labi to neredzējāt, jūs neskatījāties, kas šeit īsti notika. Es ļoti labi redzēju, kā viņi uzbruka mazajām zāles pārzinēm. Viņi uzbruka šīm kundzēm un grūda viņas prom. Priekšsēdētāji pārtrauc abus iekarsušos runātājus. Uh, uh, vai, vai... Ulings kundzei tiek izslēgts mikrofons, kas pēc tam atkal tiek ieslēgts. Mums ir jāievēro noteikumi, un mēs nedrīkstam, ka kāds eh, pieļaut, ka kāds pret mums tā izturas, un kā šie cilvēki vispār iekļūst zālē. Es pārbaudīšu, kas bija šie varmākas. Atvainojiet, kolēģi Es nevēlos šeit vadīt debates par to, kā kurš te ir ielauzies vai nav. Man ir pieteikšies runātāji, kas grib izteikties par ziņojumu. Ja pēc tam atliks laiks, kad būsim pabeiguši šo, šīs debatas, tad jūs varat runāt arī par šo jautājumu. Bet tagad lūdzu, nē, neaprakstiet notikumu šajā zālē, kas notika šorīt. Jāsaka, man tie nepārāk satrauc. Lai gan man personiski liekas, ka tiešām Ļoti žēl, ka ļoti agresīvi notiek šī lobēšana attiecībā uz šī jautājuma apspriešanu. Deputāti tiek iebāda, iebiedēti un arī pazemot. Arī es esmu pati to jutusi uz savas ādas. Astrid, tagad aicināšu jūs izteikties par lietu, lūdzu. Ja, ich habe ja, ich hab die Debatte ja nicht äh, äh, äh gemacht, die andere. Es jau te neinicēju šīs diskusijas. Es tikai gribēju teikt, ka mums ir savu noteikumu, mums ir reglaments. Nu tā tad. Pirmkārt, gribu sveikt Markus Ferberu ar labveikto darbu. Es izteikšos pavisam īsi par atsevišķiem apakšjautājumiem. Pirmkārt, par produktu sarežģītību. Deputāti ir iesnieguši grozījumus Runājot par produktu sadalījumu, manuprāt, risks nevienmēr ir vienāds ar produktu sarežģītību. Tad tas ir sadalījums kategorijās. Atvasinātie produkti bieži vien ir tie vismazāk riskantie. Ir tādi produkti, kuros patērētāji saņem ļoti daudz informācijas. Tā ir skaidra, vienkārša informācija, kas ļauj investoram saprast, kas tas ir pa produktu, kurā viņi investēs. Tātad šī te sarežģītība nevienmēr ir raksturo attīstības produktus, uh, atvesinātos produktus. Tālāk par honorāriem. Es gribētu uh, Um, tiešām pateikties referentam par viņa izvēlēto pieeju, kas palīdzēs sniegt pamatotu un viegli saprotamu informāciju viņiem, tanīpat laikā nepārslogojot viņus ar šo informāciju. Es domāju, ka tas ir labs risinājums. Aizliegt šo pakalpojumu sniegšanu, manuprāt, nozīmētu aizdzīt dažus vidējos investorus no mūsu tirgus. Uh, Paldies Markusam par viņu pieeju. Tālāk par sistēmisko internalizatoru režīmu. Es domāju, ka tam ir jāņem vērā dažādo klientu kategoriju specifiskās vajadzības un jāpiedāvā vispiemērotākais caurskatāmības līmenis. Domāju, ka mums ir jādomā par pirmstirdzniecības caurskatāmību, ne kapitāla produktiem, un tā nav vajadzīga tik spēcīga kā pēc tirdzniecības caurskatāmība. Tālāk, kritērija ieviešana centrālo darījumu partneru akreditācijai, manuprāt, ir ļoti svarīga. Tas palīdzēs izvairīties no tā, lai pārāk daudziem centrāliem darījuma partneriem būtu piekļuvi vienai un tai pašai platformai, jo tas varētu palielināt dažādus riskus. Ar to arī beigšu komentēt, vēl tikai pateikšos Markusam par viņa izvēlēto pieeju un par to veidu, kā viņš izturas pret iesniegtiem grozījumiem. Grozījumi ir daudz. Esmu pārliecināta, ka Markus noteikti uz to pamatu izstrādās lieliskus kompromisus. Paldies par uzmanību! Paldies! Valf, э, lūdzu. Äh, Paldies, ņemot vērā to, ka laika vairs nav daudz, tikai dažas sīkas detaļas. Man šī regula patiešām šķiet ļoti nozīmīga, lai varētu garantēt, ka visā Eiropas Savienībā visiem būs vienot un godīgi spēles noteikumi. Bet īstenībā tas e, viss nav jāuztver kā kaut kas pašsaprotams. Mēs jau nezinām, kāds liktenis gaida Eirozonu. Mums, protams, ir jāprūpējas par dziļāku integrāciju, bet mēs arī zinām, ka premjers Kamerons decembrī sāka runāt par dažādiem optautiem uh, apvienotās garalistas gadījumā, par dažādām atkāpēm. Tieši ņemot vērā notikumu attīstību, mums vajadzētu saprast, uh, ka šī regula ir ārkārtīgi nozīmīga. Tālāk, ja mēs runājam par um, rūpniecības uzņēmumiem, um, mana no, nostāja ir atšķirīga no referenta izvēlētās. Uh, piemēram, man nav tādu raižu, ka, piemēram, uzņēmumi varētu apvienoties tādā kaut kādā vienotā koncernā, lai varētu piedāvāt savus akcijas eh, tirzniecības platformās. Mums ir jāņem vērā arī reālā tautsāniecība. Tālāk patē, patērētāji, noguldītāji, aizsardzība ir ļoti svarīga. Es varu piekrist kolēģiem, arī Balca kungam, Un ja mēs runājam par tām provīzijām, jeb komisiju, ko saņem konsultants par šīs informācijas publiskošanu, mēs ļoti labi zinām, cik veikls un viltīgs ir bankas, lai slēptu šos datus. Un uh, tās pietiekami uh, labi māk noslēpt arī visus savā rīcībā esošos produktus, uh, lai, piemēram, izvairītos no pārāk spēcīgas kon konkurences ar citām finanšu institūcijām. Uh, Ja mēs runājam par atsevišķām produktu kategorijām, piemēram, jūsīts vērtspapīri, tas viss ir jāatrunā produktu direktīvā un arī jūsīts direktīvā. Ja mēs runājam par trešajām valstīm, es kā uh, liberāļu grupas pārstāvis Eh, esmu atbalstījis eh, liberālu pieeju. Ir jābūt minimāliem standartiem visā Eiropas Savienībā attiecībā uz mazumtirdzniecību. Un eh, mums īstenībā nevajadzētu tagad par katru cenu ieviest kaut kādas saistības un, piemēram, arī nevajadzētu aizliegt tirdzniecību ar konkrētiem produktiem, arī attiecībā uz privātu personām vai cilvēks izvēlas tirgoties ar kādu produktu vai nē, tas ir viņa eh, ziņā. Pātrinātā datorizētā tirzniecība, tas ir tik tehnisks, piņķerīgs jautājums, ka es pat nezinu, ko par to piebilst. Vai tās ir 5 vai 500 milisekundes vai 5 sekundes, es pat īsti nezinu, vai mēs kā likumdevēji te varam pieņemt tādu pilnīgi labu, jēgpilnu lēmumu. Uh, Spekulācijas ar pārtiks produktiem kolēģi par to runāja pietiekam daudz, bet gribu teikt sekojošo. Protams, nevajadzētu diskusijas pārtraukt, bet. Mums vajadzētu par to diskutēt arī ar pilsoņiem, bet lūdzu mēģināsim kā parlamentārieši uh, Nu, mēs redzējām, te bija arī NVO pārstāvi. Mēģināsim viņiem piedāvāt objektīvu informāciju. Man šķiet, šie cilvēki nezin, ka 97% no šādām spekulācijām notiek uh, Čikāgā, nevis Eiropā. Tādēļ mums viņiem jāpiedāvā godīgi lietišķi informācija, jāizsaistās ar viņiem diskusijās, lai vairs nebūtu šāda provokācija. Un Es gribēju pateikt, ka šī arī nav pirmā un vienīgā direktīva, ar kuras palīdzību kāds mēģina uh, savas pozīcijas izmantot ļautprātīgi, lai mēģinātu arī mainīt spēku samērā Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you very much. Paldies, Arlīna, lūdzu. Runāšu īsi, jo mūsu grupas vārdā jau izteicos pirmīt. Mm, gribētu uzsvērt tikai pāris lietas. <clears throat> Piemēram, I, I heard... investoru aizsardzību. No referenta saprotu, ka mēs nevēlamies sekot kādas konkrētas dalību valsts piemēram, taču mums jāpatur prātā tas, kādas katastrofas atsevišķās dalību valstīs ir bijušas, tad, ja netika aizsargātas investoru tiecības. Savos grozījumos esmu runājusi par informāciju un par informācijas sniegšanu. Domāju, ka mums MIFIDā šie noteikumi ir jāpastiprina. Iesniedz grozījums par to, ka nepieciešams tālāk aizsargāt patērētājus un investorus nodrošinot to, ka investīcijas uzņēmumi uh, nedod, neatlīdzina saviem darbiniekiem uh, tikai pārdo, par pārdoto produktu daudzumu un kādu konkrētu finanšu instrumentu pārdošanu. Uh, labāk ir jāpiedāvā klientiem tādi instrumenti, kas vislabāk der šim konkrētam klientam ir jārunā gan par šo te konsultāciju izmaksām, gan par to, kā klients var samaksāt par tām. Konsultatīvas iestādes nedrīkst saņemt atalgojumu ne no kādām trešajām pusēm vai kādiem trešo pušu pārstāvjiem. Viņi var saņemt apmaksu tikai no pašiem klientiem. Manuprāt, klients ir jāinformē par visiem šiem atalgojumiem un par visām izmaksām. Šīs te izmaksas par konsultācijām ir jā, jāpaziņo klientam atsevišķi. Es, kā jau teicu, uzskatu, ka nedrīkst aicināt uh, banku darbiniekus vai kādu citu finanšu iestāžu darbiniekus eh, pārdot tikai kādus konkrētus finanšu iestādēm izdevīgus produktus. Klients ir jāinformē par to, vai ieteiktie finanšu instrumenti ir saistīti kaut kādā veidā ar investīciju firmu. Es ceru, ka referents varēs šos te manus ieteikumus iekļaut galīgajos kompromisos. Paldies, Arlīna! Mēs esam nedaudz aizkavējušies, bet arī es personiski gribētu izteikties par šo jautājumu. Manuprāt, referents, kā jau daudz no jums teica, vai visi runātāji teica, ka referents strādā ļoti labi Mums ir jārīkojas tā, lai tirgus tiktu stabilizēts un lai tiktu ieviests vajadzīgais līdzsvars. Gribētu pieminēt vairākas lietas. MVU izaugsmas tirgus. Manis nedaudz satrauc tas, ka mēs varētu pārāk pārmērīgi regulēt un ierobežot šo jomu. Es ceru, ka referentam būs debatas par šo jautājumu ar ēnu referentiem. Līdzīgi tam, kā mēs tagad uh, runājam par uzņēmumu uzsākšanas kapitālu, šo te venture capital, mums ir nepieciešams paturēt strādājošos uh, Eiropā un es piekrītu tam, kas te, tika teikts, ka mums ir nepieciešams radīt uzņēmumiem izaugsmas iespējas labāk nekā tas ir bijis līdz šim. Ja kaut kur mēs ieviešam jaunus tiesību aktus, tad tas, protams, ir pieļaujams, bet mēs nedrīkstam ar šiem aktiem mazināt iespējas nodarbināt cilvēkus. Tālāk par honorāriem un samaksu konsultantiem. Es domāju, ka mums jāskatās vairākiem faktoriem uz šiem te nepareizajiem honorāriem Uh, mums jāskatās arī par to, kā tas ietekmēs peļņas ieguvu no investīcijām un kādas ir slēptās menedžmenta izmaksas. Mēs nevaram teikt vienkārši, ka ka ir labāks ieguvums no vienām investīcijām <clears throat> kopumā, neanalizējot to, kāds, kāds, kāda būs šī atdeva ilgākā laika periodā. Es priecājos par to, ko jūs teicāt par to, ka sasaistīsim šo priekšlikumu ar kapitālu prasību direktīvu. Daži no grozījumiem, kas jau ir iekļauti parlamenta tekstā par CRD, e, eh, tiks iekļaut arī šeit attiecībā uz repo tirdzniecību, dažādiem bonusiem un tam līdzīgi. Referents ir apņēmies jau veiksmīgos priekšlikumus citos tiesību aktos eh, izmantot, lai iekļautu šajā tiesībā aktā. Paldies par jūsu pieeju attiecībā uz klīringu un pēc tirdzniecības caurskatāmību. Reizēm mēs uh, mēģinam labāk izturēties pret investoriem un piedāvāt lielāku konkurenci, un tas rada tirgus fragmentāciju. Taču pašam tirgum vajadzētu vadīt šos procesus, un mēs nedrīkstam vēl vairāk ar regulējumu fragmentēt tirgu. Mums ir jāpaver nediskriminējoša pieeja dažādiem tirgus dalībniekiem. Kā jau Referents teica, pieeja jābūt tādai, ka dzīvo pats un ļauj dzīvot citam. Uzraudzītājam ir iespēja iejaukties tad, ja ir risks stabilitātei, ir apdraudēta stabilitāte. Es domāju, ka mums nopietni ir jāapsver šī iespēja, vai mēs tiešām vēlamies regulā radīt tādus valstu lielos maksātājs tirgus dalībniekus, kas varētu pēc tam uh, radīt sistēmiskos riskus. Domāju, ka šīs te konkurences jautājums ir jāizsver ļoti nopietni. Šobrīd Eiropa ir tādās eksistenciālās pārdomās un cīņa par eirozonas izdzīvošanu notiek. Mums ir nepieciešams, lai eiro kāds ticētu. Uh, Mums ir jārunā par izaugsmu un konkurētspēju, protams, bet nepietiek tikai ar runāšanu vien. Mums ir nepieciešams izstrādāt ekonomiskās pārvaldības eh, noteikumus un līgumus. 119. Eiropas Savienības līguma pāns saka, ka ekonomikas politika jāveido tā, lai tā būtu saskaņā ar atvērtās tirgus ekonomikas un brīvās konkurences noteikumiem. Tas tiek atkārtots runājot arī par eirozonu šajā pašā līgumā. Neskatoties to, ka pastāv eiro, ir nepieciešama patiesa ekonomiskā politika, kas tiek veidot saskaņā ar brīvās tirgus ekonomikas un brīvās konkurences noteikumiem. Ja mēs domājam par ekonomisko pārvaldību, tad Eiro zonā kopumā ir jāievieš reformas pakalpojumu jomā. Septiņas valstis ir saņēmušas konkrētas rekomendācijas no Eiropas komisijas šajā jomā. Tās ir Vācija, Francija, Itālija, Spānija, Kipra, Somija un Austrija. Visām šīm valstīm komisija saka, ir jāuzlabo pakalpojumu sektors. Es šeit negribētu vilkt paralēlis starp tiem. Uh, kas vēlas e, svītrot brīvu pieeju tirdzniecības platformām šajā te priekšlikumā ar šo komisijas ieteikumu. Bet es domāju, ka mums ir jābūt konsekventiem savā pieejā. Mēs vēlamies, lai Eiropa būtu konkurētspējīga un lai būtu ekonomisko izaugsmi. Un mums ir jābūt gataviem izrādīt šos principus arī šādos pamatu tiesību aktos, kā šis pie kur strādājam. Jo savādāk neviens pasaulē mums neticēs ne tirgus, ne G20. Paldies par uzmanību. Tagad došu vārdu atkal referentam nobeigumu vārdu. Ja, vielen Dank. Ich will es uh, äh, kurz machen. Paldies, äh, izteikšos lakoniski. Uh, paldies arī kolēģiem un domāju, ka šī labā noskaņa, kas šodien valdīs zālē, uh, beigu beigās arī rezultēsies pietiekami labā ziņojumā un mēs varēsim arī panākt vienošanos. Es eh, gribēju pateikt tikai vienu lietu. Nav jau tā, ka es pēdējos mēnešos biju ieslēdzies savā uh, birojā un nevienu nelaidu iekšā. Es uh, uzklausīju daudzu pušu argumentus. Un ja kāds mēģina argumentus pasniegt savādākā veidā, tas jau argumentāciju neuzlabo. Es domāju, ka mēs visi uh, Eh, esam arī šad un tad eh, uzņēmuši pie sevis NVO pārstāvis. Un, ja kāds eh, sāk protestēt vai sāk demonstrēt savus argumentus, tie jau nekļūst tādēļ spēcīgāki. Mani tāda veida argumentācija katrā gadījumā nepārliecina. Tas bija viss, ko gribēju pateikt. Es varēju to visu vēl papildināt ar kādu grieķu sakām vārdu, bet to tagad to uh, neteikšu. Tālāk tika runāts uh, par uh, šo datorizēto pātrināto tirdzniecību. Ceru, ka mēs varēsim izstrādāt pietiekam labus priekšlikumus, lai rastu kompromisus, un nākamreiz tiekoties ar ēnu referentiem, mēs par to runāsim. Daži vārdi par pātrināto tirdzniecību. Savā prezentācijā aizmirsu pieminēt aizliegumu par sponsorēto piekļuvi, tātad piekļuvēji ir jābūt ierobežotai, lai nevarētu būt tā, ka pilnīgi visi var piekļūt šīm tehniskajām ierīcēm. Mums ir uh, jāparūpējas Es ceru, Astrid, ka es nerunāju pārāk skaļi un netraucēju tev. Handel der Un eh, nevajadzētu pieļaut, ka, piemēram, tirdzniecība beigās eh, iegūs tādu nokrāsu, kas nav paprātam kādam no tirdzniecības partneriem. Eh, vajadzētu paredzēt arī šajā gadījumā aizliegums. Un es arī gribēju pateikt, Eh, ka arī es varu iekļaut izņēmumus savā ziņojumā, bet komisijas piedāvātais uh, ieguldītā kapitāla formulējums uh, te tiek uzskatīts par uh, atkāpi, par izņēmumu, bet īstenībā tas ļaus šeit radīt tādus caurums, pa kuriem kaut ko atkal uh, pa kuriem var izlīst. Piemēram, kāds uh, nopērk vecu uh, zemnieku saimniecību, viņam tur ir, uh, piemēram, noliktava un skābarības tornis, bet viņam, piemēram, ir reāls pēļņas intereses un banku uzraugi, tad sāk interesēties par šo cilvēku, bet viņš saka, ka viņš ne, netiek iekļauts šīs direktīvas aptvērumā. Ap, ap Nu, varbūt es to pārāk skarbi formulēju, bet ja katrs uh, tagad uzskatīs, ka viņam ir jāatver uh, tirzniecības platforma, tad uh, šeit varētu rasties arī monopola pozīcijas. Un uh, Ja kāds veidojot šādu tirzniecības platformu domā, ka tā viņš eh, vēršoties pret savu klientu interesēm varēs nopelnīt kādu lieku eiro, nu tad mums ir jāsaprot, kā to visu regulēt. Manā federālajā pavalstī, federālās pavalsts eh, galvaspilsētā, e, mūsu valdība Minhenē ir tāda, ko uzskata par ļoti restriktīvu, ierobežojošu, ir ārkārtīgi daudz uh, aizsardzības mehānismu, un, piemēram, arī uh, pilsētas mērs dara visu, lai, piemēram, uh, energo piegādātāji varētu baudīt savus monopolu pozīcijas, bet tā jau tas neies cauri, jo tas neatbilst uzņēmējdarbības modelim mūsu reģionā runāt. Tādēļ vajadzētu padomāt, eh, vai eh, vairāku kolēģu piedāvātie mehānismi patiešām ir atbilstīgi. Nedomāju, ka tas patiešām ir uh, pareizi. Tālāk, jūsits šie pārvedamie vērtspapīri. Uh, Es neuzskatu, ka tas kaut kādā veidā var atrisināt problēmu. Kas tad tur ir viss standartizēts um, saskaņā ar jūsits 3? Tur ir pārāk augsts standartizācijas līmenis, bet tie ir produkti, kas varētu būt ļoti pievilcīgi pēdiņās arī privātajiem noguldītājiem tie īstenībā ir tādi produkti, ko izmanto lieli tirgotāji, ne jau kāds bankas klients. Jūsits īstenībā nav spriedums. Ar jūsits palīdzību mēs vēlējāmies ieviest standartizāciju. Tādēļ vajadzētu labāk saprast, vai patiešām jūsits piedāvā kaut kādus uh, risinājumus vai nē. Es jau esmu sazinājies arī ar referenti Bēreses kundzi, un es teicu, ka mums ir jāparūpējas par vairāk caurskatāmības arī šajā jomā. Varbūt mēs to varam iekļaut apsvērumā. Bet ja mēs ar jūsīcie PVKIU palīdzību mēģinām atrisināt šo problēmu, tas būs aplamais ceļš. Un es domāju, ka mēs saviem patērētājiem to arī nevarēsim paskaidrot. Vaidren. Äh, Gespräche mit meinen Schattenberichterstattern, mit allen anderen. Protams, es sazināšos arī ar citiem kolēģiem. Un äh, mums ar ēnu referentiem, protams, äh, būs vēl tālāks apspriedz, viņiem pēc tam būs jāinformē savas politiskās grupas, un es ceru, ka mēs varēsim vienoties par konstruktīvu risinājumu. Un es ceru, ka viņi eh, arī pietiekami aktīvi izteiksies un uh, savus priekšlikumus paudīs ne tikai grozījuma veidā. Thank you! Lielas paldies! Lai nu cik ļoti man varbūt arī negribētos, eh, ka mums tagad būtu neliela pauze, bet tomēr to nevaram atļauties. Esam jau pārsnieguši atvēlēto laiku, gal galā mums paredzēts arī balsojums komitejā, pastāstīšu šajā kontekstā 8.9. jūlijā un potenciāli plenāru sēdē skatīsim šos dokumentus septembrī, ja Markus varēs nu, turpināt šī tikpat ātri turpināt strādāt. Ar, nu, viņš jau mums ir liesies ļoti iespaidīgs ātrums stāvim. Tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Un tā ir iekšējas informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācija. Un pēc tam krimināls sankcijas iešējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas tirgus manipulācija gadījumā. Šeit referenti ir Arlēna Makārtī. Viņa pie abiem šiem ziņojumiem ir strādājusi. Nu, ļaujiet man tomēr sniegt īstu, īstu paziņojumu, lai arī šis ir otrais eh, gadījums, kad eh, notiek sadarbības starp Lībe komiteju pie direktīvas, kas strādā pie direktīvas. Un tā viss rezultātā grozījumus varēs atkal no jauna iesniegt arī šajā komitejā. Kaut gan, nu, grozījuma iesniegšanas termiņš jau ir iztecējis. Bet, nu, tagad došu vārdu Arlēnē, lai viņa mums pastāsta par šo jautājumu. Priekšādātāji, paldies! Liels paldies visiem kolēģiem, kas veltīja laiku, lai piedalītos darbā pie šī ļoti sarežģītā jautājuma. Paldies par viņu iesniegtiem grozījumiem. Tie, manuprāt, tiešām uzlabo tekstu kopumā. Domāju, ka piekrītam pieejai principiāli. Vēlamies ļoti strikti vērsties pret ļaunprātīgu tirgus, tirgus izmantošanu un tirgus manipulācijām. Un arī šo iekšējās informācijas izmantošanu tirzniecībā. Uh, Diskusijās ar regulātoriem tas ļoti labi atspoguļojies. Viņi ir nobažījušies par to, ka pastāv pieaugošs potenciāls eh, tirgus ļaunprātīga izmantošanai, ņemot vairāk, ka ir finanšu krīze. Un, protams, mēs regulējam savukārt tirgus tādā veidā, lai visa veida plaisas likumdošana aizpildītu, novērstu neregulētas jomas cenas, bet eh, Protams, ka šobrīd iedzīvo cilvēki daudz vairāk varbūt vēlas iegūt kaut kādus līdzekļus un tāpēc mums jābūt ļoti striktiem. Atzinīgi vērtējam to faktu, ka komisija likus šo priekšlikumu mums priekšā, uzlabojot iepriekšējo likuma projektu. Vēlamies šobrīd apspriest grozījumus. Gribu arī vaicāt kolēģiem, kas iesnieguši grozījumus. Mums būs ēnu referentu tikšanās. Mm un es jau pašā sākumā teicu, ka vēlējos saskaņot darbu grafiku ar Ferberkunga darbu grafiku, jo viss, ko daram strādājot pie tirgus mani ļaunprātīgas izmantošanas direktīvas, ir ciešā mērā saistīts arī ar MIFID gala projektu. Un tāpēc eh, vēlējāmies eh, nu, par to runāt, un esmu vienojusies ar Ferberkungu, ka daži mani grozījumi varbūt labāk iekļautos viņa ziņojumā. Uh, Nu, un tāpēc kopā ar viņu sasādāsimies, lai nonāktu pie tā labākā rezultāta. Nu, ļaujiet man pastāstīt par pāris jomām, par kurām iesniegti grozījumi. Piektais pants - definīcijas. Pirmais, pirmā grozījuma daļa, kas pievēršas definīcijām, ir saistīta ar, piemēram, tirgus prakses definīciju, tālāk arī finanšu institūcijas, un to, noz kas nozīmē būtisks sadalījums un tā tālāk. Nu, man jāsaka, es šeit neredzu nekādas problēmas. Es varu pieņemt šos uh, ehm, grozījums, piemēram, par to, kas ir pieņemta tirgus prakse. Pastāv arī definīcija, ko ievieš Gulāras kundze par finanšu iestādēm. Arī šajā gadījumā, nu tā uzmetot aci, e, šķiet nav nekāda, nav nekādu iebildumu, bet mēs tomēr apsīsimies to vēl sīkāk. Tālāk bija arī Šmita kunga. Uh, uh, kunga iesniegtie grozījumi par atsevišķām definīcijām, nu tas būs jāapskata sīkāk, un lai redzētu, ko nozīmē šīs izmaiņas, mainot, eh, piemēram, spot market definīciju. Tāpat arī, ko nozīmē bauba, baumas šajā kontekstā. Es nezinu, vai šeit pastāv tāda atbilstīga definīcija. Reizēm paļaujamies uz regulējušām iestādām, ko tās uzskata par pamatotām baumām katrā konkrētā gadījumā. Tāpat arī nozīmīga izplatīšana ir viena no definīcijām, ko, uz ko attiecas uh, grozījums. Bet, kā jau teicu, labprāt visus šos grozījumus izskatīšu. Varbūt daži no tiem nu dien ir tādi, kas ļaus uzlabot kopējo dokumentu, padarot to skaidrāku. Esmu iegriez, pat iesniegus grozījumus par to, ko nozīmē pieprasījumu reģistra dati, tehniskā attīstība tos esmu iesniegus papildus komisijas sākotnējiem priekšlikumam. Tālāk tāds eh, pretrunīgāks jautājums bija par iekšēju informāciju. Groz, deputāti iesniedz grozījumus sastajam pantam, un šie grozījumi eh, paredz, piemēram, pamatnostādes, atbilstīgas uzvedības standartus, piemēram, no priekšādātājs puses šādi grozījumi nāca. Uh, kas attiecas uz to informāciju, kas būtu jāatklāj par katru konkrēto e, saistīto preču aktuālu līgumu. Komisijas priekšlikumā tās vispār tiek svītrots. Gulārds kundze arī šeit iesniedz fejo, Šmita kungs iesniedz grozījums par šo punktu. Man jāsaka, savā ziņojuma projektā pati grozīs sesto punktu, iekļaujot atsauci uz to, kādu izkropļot ietekmi var būt uz atvasinātiem instrumentiem atsevišķos gadījumos šādai informācijai. Un eh, uzskatu, ka nepieciešams šo definīciju tālāk precizēt. Būtiska iekšēja informācija ir jautājums, kuras kontekstā esmu pārliecināta, ka nepieciešams panākt atbilstīgu līdzsvaru. Uh, Es nedomāju, ka šīs definīcijas svītrošana palīdzēs mums, jo regulātoriem ir jāspēj noteikt, kas tad ir šī būtiskā iekšējā informācija. Bet, kā jau teicu, cenšos panākt līdzsvaru starp iespēju piedāvāt uzraudzības iespējas pār tirgu un tāpat laikā ļaujot tirgus dalībniekiem saņemt atbilstīgus eh, informāciju un datus. Nu, varbūt kolēģi varētu apskatīt manu grozījumu un eh, manu definīciju. Varbūt viņiem ir kāds labāks formulējums, apspriedīsim to, bet, kā jau teicu, es tomēr neatbalstu šīs informācijas un šīs jautājumu svītrošanu no dokumenta teksta, jo, kā jau teicu iepriekš, ir bijuši tādi pavisam praktiski rakstura gadījumi, gadījumi, kad ir bijuši cilvēki, kas iesaistīti lūk iekšējās informācijas izmantošanā, bet viņi tikuši sveikā cauri tāpēc, ka definīcijā, pēc definīcijas viņus nevarēja pieķert šai darbībā. Uh, Viņi apguva, lūk, ka tā nav iekšā informācija un tā tālāk. Un tāpēc regulātori ir lūguši mums šo ļoti būtisko jautājumu ietvert šeit, lai noskaidrotu, kas ir būtiska iekšā informācija un kas, acīm redzot, tad ir nebūtiska informācija. Kā jau teicu, tātad pilnībā šo punktu nevaram svītrot, jo citādi mēs vienkārši ļausim patvaļīgi rīkoties daudziem cilvēkiem, daudziem eh, šādiem eh, spekulātoriem, kas izmanto iekšējo informāciju. Ir bijuši arī grozījumi, ko iesnieguši mani kolēģi, lai atbalstītu definīciju par to, kas ir iekšēja infor... definīcija par iekšēju informāciju. Priecājos par pietikainēns kundzes grozījumu tāpēc un ceru, ka mums izdosies nonākt arī pie kompromisa. Un tad rezultātā mēs varēsim šo jautājumu atrisināt. Tālāk Eh, vērā ņemams investors, vēl viena definīcija, kas attiec uz potenciāliem investoriem, un tie nav saistīti, un, un to, vai tas ir saistīts ar viņu zināšanām par tirgu vai viņu iepriekšēju pieredzi tirgus darbībā. Nevēlamies šeit ierobežot kopējo aptvērumu tam, kas definē šo investoru. Šmita kungs šeit ir iesniedzis grozījumus, tāpat arī Bauzas kundze, Svinbērns kundze iesniegus grozījumu šajā kontekstā. Es esmu, no, es esmu nobušies par to, ka ja ir tāda finanšu iestāde, kas, piemēram, tiek apsūtēta krāsniecībā, tad nebūtu nevajag, eh, nu, konkrēti tai būtu iestādē, kas, kam ir zināšanas par tirgu. Tāpēc es domāju, šeit ļoti uzmanīgi jāstāv šo definīciju un varbūt nevajag to definēt kā tādu iestādi, kam ir zināšanas par tirgu. Galvenokārt, eh, domāju, mums vajadzētu kopīgiem spēkiem apspriesties, kas tad ir šo grozījumu mērķis. Nākamā grozījumu grupa attiec uz 7. un 8. pāntu un te runājam par ļaunprātīgas informācijas izmantošanu un eh, manipulācijām. Es pati tikos ar ieinteresētām pusēm un regulātoriem, var jums pastāstīt, ka, pamatojoties uz rekomendācijām, šeit vajadzētu ietvert definīciju par šādu ļaunprātīgu informācijas izmantošanu. Tātad šādas manipulācijas pastāv, bet pašreizējais režīms nevar notiesāt cilvēku, kurš rīkojas e, šā e, pamudinājuma rezultātā. Var tikai tā tad aiztur, e, apsūdzēt tikai to, kas šādus mudinājumus izmantot iekšēji informācijas sniedzis. Un tā ir tāda plēsa likumdošanā, lik, tiesība aktos, kas mums ir jāizpilda. Tātad viena lieta ir, ja kādam ir šī iekšēja informācija, un tas šo informāciju dod, bet jāspēj, to šobrīd var notiesāt. Bet nevar notiesāt to, kas saņem šo informāciju un uz tās pamat rīkojas. Bet tas mums katrā ziņā ir jānodrošina jo gal galā ir nereti arī tādi gadījumi, kad, piemēram, informācijas, iekšējais informācijas sniedzējs rekrutē vairākus cilvēkus, kas tad izpilda viņa darbības, pamatojoties uz viņa sniegto informāciju, to ļaunprātīgi izmantojot. Un šāda veida noteikumiem arī cimroties šeit jāparādās. Tas ir atspoguļots manā grozījumā. Reizēm, protams, tie ir no praktiskajiem piemēriem, ko sniedz regulātori, kāpēc ir vajadzīga šāda veida informācija jo nereti daudz vainīgāka ir tā puse, kas šo informāciju izmanto, nekā tā puse, kas iekšēji no eh, šādu iekšēju informāciju sniedz. Daži man kolēģis Vinber un Kanfēnkungs ir iesnieguši grozījumus, kas um, ir diezgan līdzīgi maniem grozījumiem. Deputāti tāpat iesnieguši grozījumus par to, ka, lai definētu definīcijas, kas netiek uzskatīts par ļaunprātīgu tirgus in, in, izmantošanu. Nu, piemēram, ja notiek publisks pārņemšanas piedāvājums, e, un tad šī informācija nebūtu nav uzskatām par ļaunprātīgu informācijas izmantošanu. Tāpēc ir vajadzīgs precizēt situācijas, kad šī definīcija netiek piemērota. Arī šeit ir grozījumi no Pietikainēnas kundzes, Svinbernas kundzes, Balzas kundzes, un tie ir ļoti saprātīgi grozījumi. Pievienojam tāpat arī definīciju par to, uh, ja tiek izdarīts, izdarīti centieni, un tas ir pietikanēts kundzes grozījums, kas, manuprāt, ir ļoti saprātīgs, uh, Bet arī šajā gadījumā arī Gulārds Gunze, piemēram, šo, šos centienus izmantot informāciju ļaunprātīgi savukārt vēlas svītrot no kopējas definīcijas. Nu, varbūt mēs detalizētāk varēsim var apskatīties uz šiem jautājumiem. Varbūt te ir kāda problēma ar Francijas jurisdikciju un tiesību aktiem. Varbūt varam mēģināt rast risinājumus, e, jo arī šādi centieni informāciju izmantot ļaunprātīgi būtu sodāmi. Un domāju, ka to atbalstīs gan komisija, gan padomu. Gal galā centieni, e, kā nosodāms jēdziens, tika iekļauts arī iepriekšējā direktīvā, un tāpēc nedomāju, ka mums vajadzētu šo regulu vājināt šāda veida e, darījum, e, nodarījums svītrojot no tā. Astotajā pantā tirgus manipulācija. Arī šeit ir ļoti daudz palīdzīgu grozījumu, ko iesniedzis Pietikainens kundze, Ferēras kundze. Uh, Svinbērns kundze, kur runēts, lūk, nu, piemēram, ir pārdošana par ārkārtīgi lielu, nepiemērot lielu cenu. Eh, te runājam, runāju arī ar tirgus dalībniekiem un runājām par to, ka ir arī tādi darījumi, kas, tie, kas ietekmē tirgus eh, darbības par, jo cena, informācija par šo cenu kaut kā, rada kaut kāda veida informāciju, bet tad mēs konstatējam, ka tādā gadījumā ir nepieciešama šāda informācija iepriekš atspoguļot. Es pati neatbalstīju uh, arī šeit svītrot uh, šo jēdzienu par, par mēģinājumiem eh, šādā veidā ietekmēt. Tālāk 13. pants. Uh, Um, iekšējās informācijas uh, saraksti. Tas ir svarīgi varas iestādēm tajā brīdī, kad viņi izmeklē šāda veida pārkāpumus. Jūs atcerēsieties, ka sava ziņojuma pirmajā daļā es svītroju atsaucu uz MBU uh, līdzdarbību šādu sarakstu kontekstā. Domāju, ka mums vajadzētu Eiropas Savienību, protams, joprojām samazināt administratīvo slogu, kas tiek liks uz MVU pleciem, bet tirgus manipulācija gadījumā būtu neatbilstīgi nodrošināt viņiem kaut kādas atkāpes no pamatprincipiem, jo šie pamatprincipi taču paredzētu, lai aizsargātu investorus. Visi tirgus dalībnieki, manuprāt, būtu jāpakļaut tādiem pašiem noteikumiem. Un, ja mēs detalizāk paskatāmies uz šo jautājumu, tad redzam, ka, piemēram, Somijā 99%, 99 ir mazie uzņēmumi un tas nozīmē, ka 99% uzņēmumu varētu saņemt atlaides no šīs regulas. Pēdējo reizi, kad runājām par to, tika konstatēta arī tendence virzībā uz tādiem kā butīki, jeb tādiem specializētajiem tirgotājiem, kam ir ļoti daži specifiski klienti, bet reizēm viņiem apgrozījums ir simtiem miljonu eiro. Tātad nerunājam par ļoti maziem skaitļiem, nē. Varbūt šis uzņēmums it kā ir, šis biznes ir neliels, bet tas ir ar lielu apgrozījumu. Uh, Nu, un savukārt eh, Jepē Morgan, Goldman Sachs un citi stājas pret, viņiem nākas ar šiem eh, mazajiem luksus tirgotājiem konkurēt, un viņiem nebūtu, nav vienkārši to darīt, un tāpēc nedomāju, ka šādām firmām vajadzētu paredzēt atlaides. Es zinu, ka šeit kolēģi ir izteikušies par to, bet es domāju, ka mēs varam to vēl apsvērt, varam runāt, piemēram, par kompromisu, varbūt varam mēģināt atvieglot MBU šo prasību izpildīt. Es domāju, tas varbūt būtu piemērotāk nekā piedāvāt viņiem atlaides. Un runājot ar MVU, asociācija Eiropā, viņi teica, ka noteikumi par iekšējo tirdzniecības sarakstiem pašreizajā direktīvā ir tie galvenie, svarīgākie noteikumi. Un tāpēc viņi paši arī uzskata, ka pienākums eh, tādu sagatavot ir daudz, eh, ir, ir ļoti svarīgs un proporcionāls un samērīgs. Un tāpēc nedomāju, ka mums vajadzētu MVU šāda veida noteikumu atcelt. Un gal galā MVU taču paši tādā gadījumā izsaka piekrišanu šādu sarakstu sagatavošanas pienākumam. Mēs vienīgais, ko varam darīt, mēs varam palīdzēt viņiem atvieglot šo prasību nodrošināšanu, tā lai viņi, piemēram, to var publicēt vienkārši e, internetā, tātad e, tīmeklī, un lai viņiem nerastos papildus darbsloks, bet viņiem, viņus nevaram atdarīt, atbrīvot no šādu sarakstu iesniegšanas. Jo, kā jau teicu, ir ļoti daudz šādu nelielu MVU mazu uzņēmumu, kam ir ļoti personalizēta pakalpojuma un apgrozījums ļoti liels. Viņi, protams, ietilpt MVU kategorijā, bet viņus nevajadzētu atbrīvot no šiem noteikumiem. Vēl iesniegt ļoti labi grozījumi arī par EFTI nepieciešamību uh, izstrādāt uh, informāciju, kas, uh, ko, kas ir šajā sarakstā. Šāda saraksta tiktu glabāta piecus gadus. Komisijas priekšlikumā šāds laiks netika paredzēts, tika atstāts tas deleģēto aktu ziņā. Un ja mēs vēlamies virzīties šajā ziņā, tad mums būtu jāmaina šie teksts un jāsaka, ka tieši EFT sniedz detaļas, sīkāk informāciju par to. Ir nepieciešami uh, šie saraksti, lai varētu tālāk saprast, kādas uzņēmumi saprast, kādas ir to eh, saistības. Te arī vēlējāmies svītrot atlaidi, kas paredzēts MBU, gan Fērnkungs, Gulārds kungu iesniedz grozījumu, mums vajadzētu palīdzēt MBU saprast regulējošās saistības, tā lai viņi ne, nebūtu tā, ka viņi pārkāp noteikums tikai tāpēc, ka nesaprot, kas tiem īsti ir jādara. Tālāk pārējam pie 14. panta. Uh, un darījumiem un to summām. Es e, svītroju e, atspoguļojumu darījumu maksim, minimālās summas un limitus, bet domāju, ka komisijas priekšlikumam, ka tam jānotiek divu darba dienu laikā kopš transakcijas īstenošanas ir pamats. Turklāt, kolēģi, atcerēsieties, ka es ieviesu arī domu par šo tirdzniecību slogu, jeb ja posmu, darīt to e, tāpēc, lai ieinteresētās puses Eh, varētu atbilstīgi rīkoties. Bet deputāti teica, ka varbūt labāk būtu nodrošināt eh, nevis tādu, nevis tādu tirniecības logu eh, kura, kura ietvaros tirgotājs nedrīkst rīkoties, bet gan tādu, kur ietvaros tirgotājiem ir jārīkojas. Nu, tas, protams, prasa vēl piestrādāšanu šeit pie, pie dokumentu, pie formulēm. Komisija man sākumā teica, ka viņiem šī ideja kopumā patīk, vismaz konceptuāli. Tātad šī tir, šis tirniecības logi, ja posmu izmantošanu, kurā tirgotājiem ir jā, jā, jāizdara kaut kas. Bet nu, tad arī saņēmām praktiskus piemērus, piemēram, no uzņēmumiem, kas, piemēram, ir veikuši tirniecību īsi pirms tam, piemēram, ir pārdevuši savas akcijas vai vērtspīrus īsi pirms šie skaitļi ir parādījušies. Un tad tiek uh, savukārt e, zināma summa nu, iegūta, bet savukārt tad, kad informācija, ja informācija nav pieejama, tad e, nauda tiek zaudēta. Tāpēc domāju, ka vajadzētu šeit mēģināt rast kaut kādu vidusceļu tā, lai varam izturēties pret, godīgi varam izturēties pret visiem šīs sistēmas dalībniekiem. Tālāk atskaitīšanās pienākumu par transakcijām, manuprāt, ir jēgpilni, jo pilnīgi noteikti attur uh, no in, iekšējas informācijas izmantošanas, tie sniedz būtiski informāciju tirgumu gan par cenu, gan par akciju kustību. Uh, Eh, un emisiju un tā tālāk. Šī informācija ir svarīga arī tāpēc, ka vēlamies nodrošināt pārskatām tirgu un vēlamies, lai investoriem būtu uzticēšanās tirgu. Un komisijas priekšlikumā tiek precizēts, ka jebkur transakcija, ko veids persona, kas dara tos kas dara to savā uzskatā vai pārstāv kādu um, kādu vadošu iestādi, arī šādai informācijai jātop atspoguļotais publiski. Es domāju, ka ir atbilstīgi paredzēt divas dienas šādas informācijas publiskošanai, jo es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc šeit būtu jānosaka kaut kāda veida uh, limits. Gal galā, ja nav ko slēpt, tad kāpēc e, nevarētu at atklāt transakciju summu un to mērķi? Tāpat esmu nedaudz nobažījusies, bet varbūt deputāti man varēs pastāstīt, eh, kāds tam ir pamatojums. Esmu nobežījusies par to, kāpēc atsevišķos gadījumos viņi vēlas šo slieksni noteikt augstāku. Sākotnēji direktīvā, direktīvā komisija paredzēja 5000 Nu, bet viens otrs te grib to palielināt līdz 20 tūkstošiem, vēl kāds līdz 50 tūkstošiem, bet tāpat arī tiek iekļaut vēl papildus klauzula, kas um, šāds riset, jeb atsākšanas klauzula. Nu, varbūt jūs man varat pastāstīt, kāpēc vēlaties šādu grozījumu iesniegt, jo es to īsti neizprotu. Gan Fēna kungs savukārt šo limitu vēl svitrot vispār, viņš tāpat vēlas noteikt vienu nedēļas uh, logu, ja posmu uh, ziņojumu iesniegšanai. Uh, es zinu, ka Svinborns kundze limitu ir paturējusi, bet domā, ka to vajadzētu savukārt definēt FT. Uh, atbilstīgi saviem um, standartiem. Tātad, jā, šeit varam apsvērt, apsvērt ļoti daudz dažādas iespējas scenārijas un ceru, ka kopumā mums tomēr izdosies nonākt pie atbilstīga kompromisa, kas beigu beigās apmierinās visus interes, interesētās puses un visus grozījumu iesniedzējus. Kad skatāmies uz um, kompetentām iestādēm 17. pantā, priecājos, ka šeit esam viensprātis iesniegtajos grozījumos. Uh, jo kompetentajām iestādēm ir jābūt pietiekami pilnvarotām, lai tās varētu vērsties pret ļaunprātīgu tirgus izmantošanu. Tostarp viņi varētu iesaldēt un konfiskēt eh, līdzekļus, aizliegt pašreizējo praksi un apturēt tirzniecību. Nu, es gan domāju, runātāji tiek lūdzu izteikties īsāk, es gan domāju, ka visi mani kolēģi saprot, ka es saku angliski, tāpēc nedomāju, ka man vajadzētu atkārtot to, ko saku. Tātad jāpārliecinās, ka kompetentajām iestādēm ir pietiekams pilnvars, lai cīnītos pret eh, ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, tos starp iesaldēt, konfiscēt līdzekļus, eh, uz pagaidu eh, laiku aizliegt šādu praksi un apturēt izniecību un priecājos redzēt, ka vairāk grozījumi tik iesniegt, kas atbalsta tieši šādu līniju. Tālāk, ja pārējiem pie jautājuma pie pārobežu uzraudzības, tas ir jautājums, kur atkal sasaistām visu ar MIFID kā jau debatēs izpaudās un kā jau teicu, mums šeit jānodrošina konsekvence un saskaņotība un domāju, ka mums vismaz sākotnēji vajadzētu tomēr mēģināt uzlabot pārobežu uzraudzību. Kā jau es uzsvēru savas prezentācijas laikā, kad liku priekšā savu uh, eh, ziņojumu projektu pirmo reizi, pašu kapitāla produktu tirzniecības ainavā ir gandrīz, neiespē, eh, gandrīz neiespējami kompetētām aras, uh, eh, varas iestādēm noteikt, ka, kad ir pārobežu tirgus manipulācija Un tāpēc vajadzētu, e, vajadzētu iesniegt grozījumus, ka tai kompetenti iesādē, kas ir būtiskākajā, kuras valstī ir būtiskākā tirniecības daļa, būtu jāpieprasa visaptvarošus ikdienas e, pieprasījumu sarakstu un informāciju par to, kā norisinās tirniecība. Nu, es nesaku, ka tas ir ļoti daudz informācijas, nē, gal galā tas ir ļoti apjomīgs e, piepras, datu pieprasījums. Un es zinu, ka ir, esmu saņēmis arī atbalstu šai ziņā, bet atsevišķos grozījumos tomēr tiek prasīts, lai kompetentā iestāde eh, ka kompetentā iestāde informācijas priesā, prie, pieprasīšanai būtu tā valsts, iest, tās valsts iestādes, kur šis produkts ir emitēts. Šādu grozījumu iesniedz Klinta kungs. Uh, Un e, viens atkal citi vēlas, e, lūk, šādā veidā manīt uz to, kas ir kompetentā var sēt. Kanfēna kungs atbalsta manu priekšlikumu, Šmita kungs savukārt pie, pievienojas papildus informāciju par tas, par ko ir pārobežu uzraudzību, un arī atkal maina šo kompetento iestādu uz to valsti, kurā šis produkts ir emitēts. Ēnu referenti e, vēl apspriedīsies, protams, pirms mēs nonāksim pie galu secinājumu, var tikai teikt, ka regulātori uzskata, ka uz pārobežu uzraudzība ir daudz efektīvāka tajā gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tajā valstī, kur ir vislikvīdākais tirgus. Un tur arī tādā gadījumā transakciju ziņošana notiek caur atbilstīgiem mehānismiem. Ņemot vērā, ka šāds mehānisms jau ir noteikts saskaņā ar 25. pantu MIFID direktīvā, uh, un e, visu šī ziņošana iet caur FT, un tieši FT ir tā, kas nosaka, kura ir kompetentā varas iestāde pārobežu tirniecības gadījumos. Es domāju, ka mums uzlabojot šo pārobežu e, tirniecības uzraudzību būtu jāievēro arī viņu rekomendācijas, bet, kā jau teicu, esmu gatava ar kolēģiem par šo jautājumu apspriesties, jo argumenti, protams, ir dažādi, nostājas ir dažādas, kas ir primārais tirgus vai, vai likvīdākais tirgus, tas, kas nosaka, kurā valstī ir šī kompetentā e, varas iestāde vai regulātors. Vēl viens jautājums, kas sastāv saistās ar diskusijām par MIFID, eh, ļaunprātīga pieprasījuma grāmatu izm, eh, reģistru izmantošana. Šeit ir arī tādi ļoti pozitīvi grozījumi no maniem kolēģiem. Es jau teicu, ka vēlos ļoti skaidrus tādus uh, demotivējošus pasākumus, lai tirgus dalībnieki neieva, neiesaistītu šādās ļaunprātīgas izmantošanas praksēs savā ziņojumā. Tāpat arī paredz pienākumu tir, tirniecības platformu pārvaldītāju pienākumam e, ziņot par šādu ļaunprātīgu reģistru izmantošanu, bet tas, protams, saistīts arī ar tirniecības rādītājiem. Te runājam 50 e, eh, pret 1, e, eh, kuros gadījumos tiek maksāts nodevs par šādiem pieprasījumiem. Bet redzēsim, kā tas tiks atrisināts MIFID, un mums vajadzētu nodrošināt konsekventi, bet debatas gribēju tomēr uh, organizēt arī šeit, ļaunprātīgas tirgus izmantošanas eh, direktīvas kontekstā, jo arī šeit mēs runājam ļoti daudz par šiem pieprasījumiem reģistros. Mums jāpārliecinās, ka konkrētai definīcijai un, tirgus, eh, un regulējumu šai jomā ir atbilstība mūsu vajadzībām. Ir arī vairāki grozījumi, kas nenosaka konkrēto attiecību, bet paredz tās noteikšanu FT Eh, jo šīs nodevs ir zemākas nekā manā ziņojumā. Un es priecājos, ka kolēģi ir domājuši par visiem šiem jautājumiem, iesniegušos dažādos viedokļus. Ceru, ka mums būs eh, atbilstīgas diskusijas arī Jāna referentu starpā. Kā jau minēja MIFID debašu ietveros, sociālistu referents Gēbels kungs uzskata, ka mums vajadzētu ierobežojumus. Uh, apmēram 500 milisekundžu eh, laikam šo vērtspapīru turēšanai ātrās datorizētās zinasības gadījumos, bet es domāju, ka mums vajadzētu šeit, kā jau teicu, nodrošināt saskaņotu attieksmi šai direktīvai un MIFID mums, ne, mums ir nepieciešams harmonizēt attieksmi, nu, tāpēc mēs strādāsim tālāk kopā ar Ferber kungu un ar, gan ar viņa, gan ar maniem ēnu referentiem, lai pārliecinātos, ka MIFID uh, paredzētās iespējas eh, arī atbilst mūsu mērķiem tirgus ļaunprātīgas izmantošanas apkarošanā. Tālāk par sankcijām un ļaunprātīgas izmantošanas konstatāciju. 11. pantā deputāti iesniedz dažus ļoti liederīgus grozījumus, piemēram, prasību visiem eh, tiem, kas ir iekšējās informācijas sarakstā, ziņot par pārkāpumiem. Kanfēna kungs arī šeit iesniedz grozījumus par to, ka lūk, eh, ja tiek pārkāpta paziņošana, paziņošanas pienākuma pienākums, tas tomēr vēl nelauž kontraktu eh, un tā tālāk tā joprojām. Tas, es domāju, ir atbilstīgs grozījums. Par administratīvām sankcijām runājot, deputāti ir iesnieguši grozījumus, kas ir ļoti skaidri un pasakums ir vajadzīgas svarīgas demotivējošas administratīvas sankcijas, tostarp arī tādas, kas varbūt nes līdz kaut kāda veida soda naudas monetārā ziņā. Uh, tā lai kompetentās iestādes, piemēram, varētu noteikt vismaz divu gadu eh, darbības apturēšanu un eh, tam līdzīgi. Šāda veida sankcijas paredz gan Fēnkungs un Sīta Fejos Vinbērna. Šmitkungs, Klinskungs tāpat iesnieguši šādus grozījumus, eh, kas savukārt vājina sankcijas. Nu, mums jāskatās, kā mēs tās definēsim. Cita, cita pieprasa spēcīgākas, cita vājākas sankcijas tālāk. Um, ziņošana, tātad nosūdzēšanas uh, jautājums, kas notiek, uh, ja kāds no uzņēmuma iekšienes tātad ziņo par pārkāpumiem. Ko darīt šādos gadījumos, kā to regulēt? Citi, piemēram, uzskata, ka dalībvalstīm nevajadzētu nodrošināt finanšu prēmijas par šādu veidu rīcību. Uh, nu, jāsaka, regulā tas netiek paredzēts kā pienākums dalību valstīm, bet tiek piedāvāt iespēja dalību valstīm noteikt kaut kāda veida motivāciju, tātad uh, pamudinājumu, lai šāda veida ziņošana no uzņēmuma iekšienes varētu tikt izdarīta un veicināta. Četras stratēģijas ļoti dažādas. Es principāli to atbalstu. E, Grozījumi iesniedz balsas kundzes, to atbalstu, bet jāsaka, man šobrīd nav skaidrs, kāda būtu šāda pretkrāpniecības stratēģija. Es domāju, ka mums jādomā, vai mēs pieprasām kaut kādu konkrētu vienotu stratēģiju visās dalībvalstīs, ja mēs sakām, lūk, ka pretkrāpniecības stratēģija uzskatām par tādu, e, tad, ja konkrētā dalībvalsts vai iestāde to uzskata par pretkrāpniecības stratēģiju. 11. pantā tāpat ir arī grozījumi, kur pieprasīt septīju nacionālajām eh, kompetentajām iestādēm nodrošināt drošas komunikācijas kanālus, eh, tajā gadījumā, kad šādi cilvēki no uzņēmuma iekšienes ziņo par tirgus pārkāpumiem, kad fēnkungs iesniedz šai grozījums tā tālāk, es domāju, tas ir atbilstīgi, jo mēs nerad redzam, redzam tādas situācijas, kad cilvēki no uzņēmuma iekšpuses negribīgi ziņo par tirgus pārkāpumiem, par saviem kolēģiem, par viņu pārkāpumiem, jo viņi nav pārliecināti, ka varēs to izdarīt anonīmi un ka viņiem tiks nodrošināta atbilstīga aizsardzība vajadzība, un tāpēc ir vajadzīga šāda droša komunikācija kanāla, lai šos cilvēkus, kas gatavi pieteikt tirgus pārkāpumus un kas vēlas nodrošināt godīgumu, varētu to darīt anonīmi. Tālāk grozīmi 32. pantā. Nē, šeit nerunāšu par šo konkrēto jautājumu. Vispirms par direktīvu vairāk nekā par regulu, un pēc tam pievērsīšos sīkāk šīm detaļām. Nu, labprāt dzirdēšu kolēģi viedokļus par visu šo. Um, Sirsnīgs paldies, Arlīne. Mums ir vēl nedaudz laika. Pēc tam būs debats par budžetu gan, bet vispirms izrunāsim šo jautājumu. Sīrpa, lūdzu, pirmā ēna referenta. Paldies! Mēģināšu runāt īsi un kodolīgi. Pirmkārt, paldies referentei par ļoti konstruktīvo sadarbību un par ļoti pamatīgo darbu, ko viņi ir jau līdz šim paveikusi, strādājot pie šī dosieja. Un tāds vispārīgs komentārs ir tāds, ka man šķiet būs ļoti labs iespējas panākt tādu vispārēju kompromisu vismaz par galvenajiem jautājumiem. Pirmkārt par aptvērumu. No mūsu viedokļa svarīgākais ir tas, lai visas tirdzniecības vietas būtu vienlīdzīgas šīs regulas izpratnē. Tālāk par iekšējo informāciju, ko jūs šeit plaši aprakstījāt par reglamentēšanu. Es esmu par to, lai būtu vajadzīgā informācija, jo mēs zinām, cik ļoti sarežģīti ir definēt kaut kādus konkrētus gadījumus, kur informācija ir izmantot ļaunprātīgi. Domāju, ka mums vajag arī kaut kādas garantijas piemērotai rīcībai. Mums vajag definēt tādus, tādu rīcību un tādus pasākumus, kas ir pieņemami, un nevis definēt to, kas nav pieņemami. Domāju, ka šāds te pozitīvais princips jāievēro attiecībā uz visām definīcijām. Tālāk par šo te automatizēto tirdzniecību un par algoritmu tirdzniecību. Par to mēs esam runājuši ar citiem ēnu referentiem ļoti daudz. Visi zinām, ka šobrīd ļoti daudz kārt ļaunprātīgi tiek izmantot šie te rīkojumi reģistri. Es domāju, ka izcenojuma struktūra ir veids, kas varētu risināt šo problēmu. Tālāk protams, ir ļoti būtiski panākt to, lai mūsu definīcijas būtu tehnoloģiski neitrālas. Par tirgus manipulēšanu. Paldies par komentāriem. Es domāju, ka ir nepieciešams plašs aptvērums šeit, plaša pieeja. Ir atsevišķi specifiski iemesli, kādēļ notiek manipulācijas ar tirgiem atsevišķās dalībvalstīm. Francijā, Spānijā, Itālijā ir citāts šo te manipulāciju režīms. Ir nepieciešams tādēļ definēt to Eiropas līmenī, lai būtu juridiskā noteiktība. Tirgus manipulācijas mēģinājumu arī jāiekļau noteikti. Tālāk par MVU un to sarakstiem. Es domāju, ka jūs virzaties pretī kompromisam. Jūs pilnīgi pareizi teicāt, ka paši MVU nevēlas, lai tos uzskatītu par otrās kategorijas uzņēmumiem, kas, kuriem ir slikts regulējums. Tas varētu viņiem likt zaudēt investors. Un, ja domājam par šiem te butīku tirdzniecības paņēmieniem, tātad maza apjoma specifiskiem paņēmieniem, arī tos mēs vēlamies uh, iekļaut sarakstos. Tālāk, ja runājam par pārvaldību, tad piekrītam jums, ka ir nepieciešams šis atvērtais tirdzniecības loks vai posms. Viena nedēļa, manuprāt, ir piemērots laiks. Gribēju tikai norādīt, ka pārvaldnieki uh, daudz vairāk nekā valdes locekļi ir informēti. Viņu rīcībā ir šī iekšējā informācija visbiežāk. Bet es domāju, ka pārvaldniekiem nedrīkstētu pilnībā aizliegt pirkt pašiem savu uzņēmumu akcijas, jo tas ir tāds būtisks stimuls viņu darbībai. Tālāk par slieksni 2000, manuprāt, nav pietiekami liels, jo bieži vien mēs runājam par ļoti lieliem apjomiem. Jautājums ir par to, cik lielā mērā birokrātija pastāv šobrīd, kā, mūs, kā mēs to tulkojam. Jūs komentējāt par jautājumu par uh, pietiekam lielām investīcijām, kur es varu jums piekrist. Un pēdējais par tirgus uzraudzību. Esmu iesniegusi grozījumus pār kompetento iestādi, atbildīgo iestādi, kurai jābūt primāri atbildīgai. Kādēļ? Tādēļ, ka bieži vien ir valodas barjeras starp dalību valstīm, tāpat arī ir informācijas atšķirības. Un domājams, ka uzņēmumam ir labāk un ātrāk piekļuve informācijai vietējā tirgu. Tas ir tas iemesls, kādēļ iesniedz grozījumu. Visi šie jautājumi ir tādi, pie kuriem mēs turpinām eh, strādāt ēnu mm, referents sanāksmes. Valsts klīns, lūdzu. Äh, Bedeutung dieses Dossiers gar nicht hoch genug einschätzen. Der, äh Domāju, ka jāatceras pagājušā nedēļā notikusī tiesu procedūra Ņujorkā. Tur eh, mēs redzējām, cik nopietni kādam var beigties eh, šādas informācijas tālāk nodošana. Protams, ir jābūt juridiskajai noteiktībai un ir jāparūpējas, lai šis regulējums tiktu atbilstīgi īstenots un lai mūsu pilsoņi būtu aizsargāti. Nebūtu ļoti, nu, mums tā pārāk Tas mums nenāktu pa labu, ja rastos iespējas, ka, piemēram, Ņujorkā eh, ļoti tā strikti vēršas pret šādu ļaunprātīgu izmantošanu, un mēs uz to vienkārši pievaram acis. Protams, ir vēl daudz neatbildētu jautājumu. Pirmām kārtām es uzskatu, ka direktīva, kas tika pieņemta 2003. gadā, noteikti arī būs šeit jāizmanto. Te bija uh, sākotnējā uh, informācijas izmantošanas definīcija. Uh, piekļuve iekšējai informācijai, ko var izmantot par iespējumu uzņēmumu pārņemšanu, tādā veidā kontrolējot uzņēmumu pārņemšanu vai uzņēmumu apvienošanos. Un šādas informācijas tālāk nodošana netiek uzskatīta par e, iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu. Tātad mm, tas, man liekas, nav ņemts vērā jaunajā ziņojumā, un e, noteikti spēkā ir tas, kas ir e, noteikts 2003. gada direktīvā. Ja tas nav spēkā, vai tad e, te ir kaut kāds jauns formulējums, vai iepriekšējā direktīva ir atcelta. Uh, Ja mēs runājam par eh, šo eh, ļaunprātīgo izmantotāju sarakstiem, tur ir jāiekļauj visi, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, un tad arī vajadzētu definēt, kas tad ir mazais un vidējais uzņēmums. Bieži vien eh, šās, šīs definīcijas ir ļoti atšķirīgas dažādās dalību valstīs, un vajadzētu garantēt Eh, to, lai uzņēmumiem nevajadzētu cīnīties ar ārkārtīgi eh, lielām izmaksām. Tādēļ eh, priekšlikumiem ir jābūt harmonizētiem un arī informācijas izmantotāju sarakstiem ir jābūt harmonizētiem. Tālāk šī iekšējā informācija padome ir svītrojusi attiecīgo pantu, nevis tādēļ, ka uzskata to par lieku, bet tādēļ, ka uzskata tas ir pamatīgi jāpārstrādā. Es domāju, ka padomē šoreiz ir taisnība. Mums vajadzētu par to vienoties, nu, vismaz trialoga ietvaros, lai mēs pārstrādātu definīciju, tā tad, lai šeit nebūtu vairs nekādu atkāpšanās iespēju. Arlīna uzskatīja, ka vajadzētu paaugstināt uh, soda naudu par, man... par baumu izplatīšanu, vai tie būs 20 tūkstoši vai nē, kā to piedāvāja Arlīna. Ja kāds ir, piemēram, uh, iegūst pēļņu 20 tūkstošu apmērā, un tad viņš atkal ir izplatījis baumas, un tad viņš atkal baumu rezultātā iegūst pēļņu, uh, Mums ir jāsaprot, eh, ko tad viņš ir, eh, cik eh, lielu kaitējumu ir radījuši viņa izplatītās baumas. Ja, viņš, ja tas ir radījis tikai 500 eiro lielu zaudējumu, tad piemēro 20 tūkstošu lielu sodu naudu būtu patiešām neproporcionāli. Tālāk runājot par uzraudzības sistēmu, es uzskatu, ka mums ir jāsaprot, kuri tirgi tad ir vislikvīdākie, bet ja mēs uh, izvēlētos šādu tirgu ar visaugstāko likviditāti, tad īsnībā uh, lielais vairums iestāžu atrastos tieši Londonā. Un, nu jā, varbūt Parīzē, Frankfurtē, bet galvenokārt tieši Londonā. Bet ir jau arī mazāki tirgi, jaunie tirgi Austrum Eiropā, Skandināvijā. Un tad tie noteikti izjust zināmu neizdevīgumu. Tālāk par šiem trauksmes cēlājiem, jeb sūdzmaņiem. Esmu visai rezervēts pret to noskaņots. Tiek runāts arī par iekšējo spiegošanu, informācijas nopludināšanu. Nu, es būtu ļoti piesardzīgs pret šādu definīciju. Tālāk, administratīvie sodi. Protams, sodam ir jābūt arī tādai brīdinošai funkcijai. Uh, Bet te ir runāts eh, par uh, sodu naudu līdz pat 10% apmērā no visa uzņēmuma apgrozījuma. Es domāju, dažus uzņēmumus tas vienkārši uh, novest līdz bankrotam. Un kurām tad ir 10% pēļņas procenti. Es domāju, ka tas ir vienkārši pārspīlēt. Mums šī situācija noteikti ir jāatrisina un vēl aizmirsu sekojošo paziņos par transakciju divu dienu laikā. Tas man, es, protams, Esmu bijis arī pietiekam daudzu uzņēmumu izpildirektors, un uh, man šķiet, ka divas dienas varbūt ir pārāk uh, garš laiks, jo par transakcijām jau var paziņot viens dienas laikā. Kāpēc viss te ir tik ļoti jāsaražģī? Bet, protams, ir valstis, kurām ir nepieciešams vēl papildus apstiprinājums, ka transakcija patiešām ir notikusi pirms par to var paziņot. Tās ir tāds detaļas. Paldies! Uh, Paldies! drīz būsim pavisam pārtērējuši laiku. Mēs nevaram atcelt debats par budžetu jautājumiem, jo par to šopēcpusdien jābalso. Visu laiku strīdamies, vai pirmie runās zaļie vai EKR. Varbūt, ka šoreiz aicināšu Keiju izteikties vispirms, tādēļ, ka iepriekš zaļiem bija priekšroka. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā gribu pateikties referentei. Es e, domāju, ka tas ir milzīgs uzdevums šos abus ziņojumus rakstīt, un arī paldies, ka nākat klajā ar dažiem šiem priekšlikumiem un dažiem saviem grozījumiem. Tas viss ir ļoti interesanti. Es gribētu runāt tikai par atsevišķiem jautājumiem, tādējādi ietaupot laiku. Gribētu uzsvērt to, ka mēģinājums manipulēt ar tirgu ir tikpat ļauns kā veiksmīga manipulācija patiesībā. Tas, vai tev paveicies vai nē, tas jau vairs nav tik svarīgi. Domāju, ka viss, ko mēs darīsim, lai stiprinātu noteikums, lai to novērstu, ir apsveicam. Daudz kolēģi ir mēģinājuši ķerties klāt šim uzdevumam. Es, protams, atbalstīšu šos mēģinājumus pārtvert manipulācijas mēģinājumus. Tālāk par iekšējo informācijas. Esmu viens no tiem cilvēkiem, kam savulaik bija iespēja praktiski darboties attiecībā uz Ķīnas mūru politiku, un tad, ja tas labi darbojas, tad tas nāk par labu visiem uzņēmumiem. Taču mums ir jāatšķir reāla un uh, noderīga iekšējā informācija, kurai tiešām nepieciešams Ķīnas mūris, uh, un uh, tāda sistēma, kur aizliegumi ir pārāk lieli un kas nos, noraida investoru centienus e, iesaistīties tirgos. E, ir šeit ļoti smalks līdzsvars jāievēro, kur ir vajadzīgs šis ķīnas mūrs, kur nē. Mani nedaudz satrauc ceturtais A punkts par tirgus praksi, kur mēs visu rakstam tā, lai tas nāktu par labu iet, iekšējam vienotam tirgumam mēs virzāmies uz vienu noteikumu kopumu visām dalību valstīm ar vienu principu, uz vienu principu kopumu nojaucot atšķirības starp dalību valstīm. Eh, bet šeit es gribētu dzirdēt paskaidrojumus par dalību valstu izņēmumiem, kas pēkšņi ir parādījušies tekstā kā papildinājums. Tālāk, tirgus pārraudzību un uzraudzību. Man liekas, ka ir būtisks problēmas ar patreizējo tekstu redakciju. Man labāk patīk Arlīnas sākotnējais priekšlikums, kur runa ir par trešajām pusēm, kas arī var iesaistīties pārraudzībā. Es uh, nedaudz satraucos par to, ka viena iestāde varētu būt atbildīga par visa tirgus uzraudzību. Tad būs jautājums, kur kur tiešām ir šī te likviditāte lielākā. Visbiežāk tā nav uh, lielākajās dalību valstu biržās, bet jaunajās tirdzniecības platformās. Arī šī uzraudzība jāvērš ir tieši uz tām iestādēm un tām vietām, kur notiek šī te lielākā apmaiņa ar likviditāti. Domāju, ka mēs nedrīkstam privileģēt viena veida platformas vairāk nekā citas. Kā jau teicu, man nedaudz labāk patīk Arlīnas sākotnējais teksts. Eiropas modelis, ko nosaka MIFID, ir ļoti atšķirīgs no ASV. ASV ir uh, uzraudzības noteikumi, uh, bet viņiem ir arī citādāks tirgus finansējuma modelis, un mēs nevaram pilnībā pārcelt Amerikas modeli uz Eiropu, jo MIFED, MIFID direktīva ir ļoti labs tāds sākotnējais rāmis, uz kur mums jāpaļaujas. Par MVU es saprotu Arlīnas teikto attiecībā uz šiem te iekšējo dalībnieku sarakstiem. Domāju, ka tas, ka ļoti bieži ir jāiesniedz šie saraksti, rada pārmērīgu birokrātiju katrs uzņēmums savai aizsardzībai vēlas paturēt un glabāt šo informāciju, protams, bet varbūt referenti var atrast veidu, kā tomēr ļaut MVU tirgam labāk darboties, neapgrūtinot to pārāk. Šī te MVU kategorija Mifidā jau ir izdalīta, tad varbūt to var ņemt par piemēru arī šajos tālākajos ziņojumos un izmantot paraugu praksi dažās citās valstīs, piemēram, Singapūrā. Uh, Uh, tirdzniecības platformas sniedz atbalstu tajās kotētajiem uzņēmumiem. Domāju, ka varam šos te paraugu prakses piemērus izpētīt, jo mūsu visu interesēs ir veicināt MVU tirgus daļas izaugsmi un Eiropas tirgus stiprināšanu. Mani apmierina, uh, Lielākā daļa jautājumu atspoguļojumu šajā ziņojumā, referents komentārus arī atbalstu visumā. Ar prieku gaidīšu kom kompromisu tekstu, kas cerams parādīsies tuvāko nedēļu laikā. Paldies! godātie deputāti, gribu paziņot tiem, kas tikko ieradās zālē, ka mēs esam nedaudz iekavējuši laiku, bet mēģināsim atkal nedaudz to ietaupīt. Svens, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, paldies, paldies referentei par viņas izvēlēto pieeju šiem jautājumiem un arī par saturu un procesa izvēli. Gribētu izcelt dažus no jautājumiem, kas mums ir svarīgākie. Desmitajā A punktā mēs iekļaujam ne eh, šo te uh, maksājumu rīkojumu ļaunprātīgu izmantošanu, eh, rīkojumu reģistru ļaunprātīgu izmantošanu. Un mēs ieviešam arī šo te, šos griestus proporcijā 50 pret 1. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams nodrošinājums ziņotājiem, proti ziņotāja aizsardzība un dalību valstu uzraudzītājiem. Uh, ir nepieciešams nodrošināt šo aizsardzību. Referenti jau to paredz 11. panta 2a apakšpunktā. Žēl, ka valsts klīns ir aizgājis prom. Es gribētu viņam oponēt. Manuprāt, bieži vien ziņotāji ir vienīgie, kas izceļ problēmas uzņēmumu iekšienē, un tādēļ viņi ir labāk jāaizsargā. Tas ir absolūti nepieciešams. Tā mēs atklāsim ļaunprātīgu tirgus izmantošanu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi parlamentam ļoti stingri izteikties par šo jautājumu. 11. pānta 2b papildinājumā mēs ieviešam uzdevumu pienākumu ziņot par pārkāpumiem. Paldies referentē, kas atbalsta šo te papildinājumu. 11, 12. panta 4. un 5. apakšpunktā mēs ierosinām paskaidrot uh, apstiprinājumus vai paskaidrojumus par vēlīnu pārkāpumu atklāšanu. Tālāk mēs paredzam vienas nedēļas šo tirdzniecības logu, e, kas varētu ierobežot informācijas asimetriskumu un iekšējo tirdzniecību. Paldies, referentē, ka atbalstat arī šo grozījumu. Tālāk par tirdzniecības aizliegumiem 26. panta pirmā apakšpunkta F un H apakšpunktos mēs paredzam dažādas aizliegumus, īslaicīgas un garāks aizliegums. Piemēram, divu gadu aizliegumu piedalīties tirdzniecībā, tad, ja uzņēmums ir iesaistījies iekšējā tirdzniecībā. Un uh, e, div, vēl garāks ir aizliegums vai pilnīgs aizliegums, ja šis uzņēmums atkārtot ir pārkāpis noteikums. 26 pantā otrā apakšpunktā mēs ierosinam stiprināt sankcijas, noteikti stingrākas sankcijas. Par kolēģu grozījumiem vēl man ir pāris komentāri. Ulla Šmits ir svītrojis atsauci uz uzvedību tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā. Viņš Mēs piedāvājam plašāku šo te aptvērumu. Mēs uzskatām, ka uzvedība ir plašāks jēdziens nekā pārkāpumi tikai. Eh, bet mēs neesam pārliecināti par to, kā juridiski tas varētu darboties. Esam priecīgi par Bereses pietikainens un Gozēs grozījumu, kurā viņi mēģina paskaidrot, kas ir pieņemta tirgus prakse dalību valstu līmenī Tas ir grozījums, kas ļauj labāk harmonizēt šo te ļoti subjektīvo jomu. Esam priecīgi par dažiem citiem grozījumiem, kuros deputāti mēģina nodrošināt to, lai žurnālisti nekļūtu par upuri uh, vajāšanai tādēļ, ka viņi atklāja kaut kādas pārkāpumus. Piekrītam arī tam, ka vienkārši Ķīnas mūra ieviešana starp dažādām nodaļām uh, ir nepietiekama aizsardzība pret iekšējo tirdzniecību. Septītā panta, septītajā apakš, septītais apakšpunkts tādēļ būtu jāsvītro. Mēs esam priecīgi par referents grozījumu numur 229, kurā ir teikts, ka neveiksmīgs tirgus manipulācijas mēģinājums arī ir jāuzskata par regulas pārkāpumu. Un visbeidzot, Uzskatām, ka Keis Svinbornas grozījums 34. panta A apakšpunktā veidota e, tirgus un vērtspapīra iestādes īpašu departamentu, kurš nemitīgi atjauninātu tirgus ļaunprātīgas izmantošanas e, regulējumu, ņemot vērā tehnoloģisku e, attīstību. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti labs grozījums, kas atbilst situācijai. Matijas skundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties referentei par visaptverošo analīzi šīm dažādajām iespējām, kas mums, iespējām, kas mums pavērs šīs jomas sakārtošanā. Mēs zinām, ka šis ir tiesību akts, kas, kam ir jābūt ārkārtīgi precīzam un skaidram savās definīcijās. Ja nebūs labas definīcijas, tad mēs nevarēsim konsekventi regulēt šo jomu. Nu, tas arī izskaidro to lielo grozījumu skaitu, kas ir iesniegti. Nākšu klajā ar dažiem komentāriem. Ja vēlamies skaidru definīciju, tad ir nepieciešams analizēt pastāvošo praksi, kas mums šķiet pieņemama. Tas ir viens no debats pamatakmeņiem jautājums par definīcijām. Manuprāt, šiem tiesību aktiem ir jābūt pietiekami plašiem, no aptvērumu viedokļa. Tiem jātiec gan uz dažādiem tirgiem, dažādiem produktiem un dažādiem transakciju veidiem. Piekrītu tam, ka tirgus manipulācijas mēģinājums noteikti ir jāiekļauj kā pārkāpums. Tas ir, tā ir viena no referentes ieteiktajām idejām ja mēs svītrojam vārdu mēģinājums un atstājam tikai tirgus manipulāciju, tad ar to nepietiek. Jāsaka, ka mani ļoti satrauc kāds aspekts, ko nevaram atbalstīt. Proti, ir grozījumi, kas palielina izņēmumu skaitu. Šajā jomā, es domāju, ir jau ļoti daudz tiesību aktu, taču šobrīd šķiet, ka šajā te tiesību aktā ir tik daudz caurumu kā Šveicas siera ritulī. Uh, Domāju, ka mums ir jāizvairās no paplašināta izņēmuma saraksta un no dažādu atkāpju iespējām. Jādomā par MVU vajadzībām. Šo uzņēmumu galvenais raksturlielums, ka tas ir maziņš, taču viņiem ir jārīkojas tomēr eh, saskaņā ar noteikumiem. jautājums ir, vai no viņiem var prasīt visu šo informāciju. Daudz no viņiem to jau sniedz, un tādēļ visumā šo priekšlikumu atbalstām, ka MVU vajadzētu pakļauties līdzīgiem noteikumiem. Kā jau teicu, mums ir daudz tiesību aktu par tirgus regulējumu, taču šajā tiesību aktu kopumā ir ļoti daudz vājo vietu, trūkumu, pārāvumu, un tādēļ es eh, neesmu pārliecināta, vai mēs varēsim atbalstīt vēl tālāko izņēmumu iekļaušanu šajā priekšlikumā. Runājot par ārpusbiežas atvasinājumiem, tad mēs mēģinām regulēt jau tirdzniecības platformas. Es nedomāju, ka mums vajadzētu nemitīgi izstrādāt jaunas kritērijas jaunām tirdzniecības platformām. Mums taču jau ir iepriekšējie tiesību akti. Protams, finanšu uzņēmumi pēc būtības jau vienmēr mēģina rast vājās vietas tiesību aktos bet eh, likumdevējiem nevajadzētu viņiem vēl kalpot, izveidojot jaunus caurumus. Mums ir jāveido drīzāk barjeras viņu kaitnieciskai darbībai. Šeit mēs runājam par to, vai iekšējai tirdzniecībai ir ietekme uh, kāda laba vai slikta uz tirgus funkcionēšanu, bet mazāk mēs runājam par sociālā taisnīguma ietekmi, piemēram, uz uh, pārtiks preču tirgiem. Ja mēs vēlamies, lai šie tiesība akti būtu iedarbīgi, tad regulēšām iestādēm ir jābūt piekļuvei visai informācijai Agrāk mēs esam mēģinājuši pieņemt tiesību aktu, kas patiesībā bija neproduktīvs. Tas ierobežoja regulātoru piekļuvi informācijai. Mēs toreiz redzējām, ka šī misija bija neiespējama. Ir nepieciešama piekļuve svarīgai informācijai. Ja šādas informācijas nav, tad tirgus ļaunprātīgi izmanto jebkādu likumdošanas trūkumu vai nepilnības. Mēs domājam, ka regulātoriem ir jābūt spēcīgiem, tādiem, kuriem ir piekļuve, piemēram, rīkojumu reģistriem, visam rīkojumu portfelim. Mums jāvadās pēc pamatprincipa, ka ir labāk, ja regulātoram ir pārāk liela piekļuve informācijai nekā pārāk maza. Domāju, ka tās ir svarīgs pamatprincips. Ēnu referentu sēdē izklāstīšu sīkāk savu pozīciju, jo redzu, ka mums tagad vairs nav laika. Labi, paldies! Es pats sev svītroju no runātāju sarakstu un došu vārdu vienkārši Arlīnai, kurā noslēgs šīs debatas par regulu. Ceru, ka viņi mūs iepazīstinās arī ar to, kas noticis pēdējā laikā attiecībā uz direktīvu, un ar to šīs debatas arī beigsies, proti debašu par direktīvu nebūs, jo mums jārunā ir par budžetu. Eh, par direktīvu mēs vēl atgriezīsimies pārspriežot grozījumus. Arlīna, jā, es eh, vairs ilgi nerunāšu, teikšu, ka gribu vēl debatēt ar ēnu referentiem par iespēju rast kompromisus atsevišķos jautājumos. Paldies kolēģiem par ko pozitīvajiem komentāriem. Gigold kungam var teikt, ka doma izveidot iekšējo grupu uh, Uh, vērtspapīru un tirgus um, iestādē ir jautājums, ko mēs ierosinām kopā ar Kalfinu kungu, kurš ir no jūsu grupas. À, tas ir tāds jauns sadarbības veids, ko mēs iemācījāmies runājot par kapitāla prasību direktīvu. Tas ļoti labs sadarbības veids, saka Makārtīkums. Tālāk es neieslīgšu nekādās detaļās no debatēm. Man ir skaidrs, kādas bažas, kurām politiskajām grupām un kur mums vēl būtu veicams darbs. Mums tiešām nav laika debatēm, esam ļoti ievilkušies. Man ir tulīt jātiekas ar Sudānas pārstāvjiem, kas ir ieradušies, lai spriestu par caurskatāmības jautājumiem. Es nedomāju, ka mums tagad vajadzētu turpināt plašas debats par kriminālu sankcijām iekšējas informācijas ļaunprātīgajā izmantošanā, jo pavisam nesen esam panākuši vienošanos ar Lībe komiteju. Uh, par to, ka mums ir jāparādz jauns termiņš grozījuma iesniegšanai, jo ar Lību esam vienojušies, ka mēs būsim atbildīgā komiteja tikai par otro pantu, par definīcijām, par visiem pārējiem punktiem. Mēs būsim līdz atbildīgi kopā ar Lību komiteju. Tas nozīmē, ka mums būs nepieciešamas atsevišķas debatas par šo jautājumu Septiņās minūtēs es nevaru izklāstīt visus šo svarīgā jautājuma aspektus. Šāron, Varu vēl tikai pateikt, ka notiks tikšanās ar ēnu referentiem, lai varētu izstrādāt kompromisu. Runāšu ar Ferberkungu par atsevišķiem jautājumiem, kas parādās jau MIFID un kas parādīsies arī šeit. Un tad es atkal atgriezīšos komitejā ar labiem priekšlikumiem, kas pelnīs vairumu deputātu atbalstu. Paldies par uzmanību! Es redzu, ka Lībe komitejas referente vēlas izteikties, bet mēs debats par šo te direktīvu pārcelsim uz vēlāku laiku. Es jums varu dot vārdu tikai vienai minūtei, ja jūs gribētu komentēt kaut ko konkrētu. Paldies, priekšsēdētāji, gribēju uzdot praktisku jautājumu. Ar prieku piedalīšos debatēs šajā komitejā nākotnē. Mans jautājums ir par laika grafiku. Ja ir noteikts jauns termiņš grozījuma iesniegšanai, varbūt jūs varētu precīzāk minēt, kāds tas ir, jo Lībe komitejā mums ir ļoti saspringts laika grafiks. Varbūt arī mēs varētu pārcelt savu grozījumu iesniegšanas termiņu. Priekšsādātāji, jā, tieši to es gribēju tagad pastāstīt. Cik es saprotu, mēs eh, runājam par šo te un par MIFID regulu paralēli. Regulu pieņemšanas termiņi ir līdzīgi. Par MIFID mēs gribam balsot jūlijā un nosūtīt to plenārsēdē septembrī. Es drīz vien jūs informēšu par grozījumu iesniegšanas termiņu. Tas būs jauns termiņš, un to mēs izgudrosim, skatoties pēc visas parlamenta darba, darba ritma. Protams, mēs vērsīsimies pie atbildīgajām komitejām par atzinumiem, kopīgi nosakot šos grozījumu iesniegšanas termiņus. Lielas paldies par jūsu sapratni! It īpaši liels paldies visiem tiem, kas grib izteikties par desmito darba kārtības punktu, kas ir Eiropas Savienības 2013. gada vispārējais budžets, trešā sadaļa. Tulki teica, ka viņi strādās desmit minūtes ilgāk, ja vien tas būs nepieciešams. Ešlī, dod vārdu tev jautājumā par budžetu. Paldies! Priekšsēdētājs kundze sākumā vēlējos pateikties sekretariātam un saviem līdzstrādniekiem par to, ka viņi man sagatavoja, palīdzēja atzinumu tapšanā. Uh, Eh, mēs eh, esam eh, iesnieguši grozījums par ekonu komitejas budžeta pozīcijām. Mēs sākumā iesniedzām grozījums par komisijas piedāvāto uzmetumu mums vajadzētu noteikti saņemt sīkāku informāciju no padomus jūlijā. Un visi grozījumi ir jāizniedz līdz 24. jūlijam. Šī ir tāda budžeta procedūra, kas tiek Uh, īstenota laikā, kad mūsu valdību līderi dara visu, kas viņu spēkos, lai konsolidētu budžetus un ieviestu taupības pasākums. Es domāju, būs lieki piebilst, ka uzticības zušana tirgos um, uh, uh, rezultējas augstos procentu rādītājos, budžeta samazināšanā, un, protams, tas viss nodara kaitēm pilsoņiem. Pirms diviem gadiem um, procentu likums uz uh, Spānijas valsts obligācijām bija 4%. Tagad tās ir sasniegušas jau 7% atzīmi. Es negribu pārāk uh, šeit mētāties ar vārdu solidaritāte, bet īstenībā solidaritāte mums ir nepieciešama vairāk nekā līdz šim sarunās par budžetu. Padomē ir jābūt mūsu partneriem, nevis oponentiem dalību valstis samazina nevajadzīgus izdevumus. Mums viņiem ir jāsako šajās aktivitātēs. Dalību valstis domā par uh, izaugsmas pasākumu veicināšanu. Tajā brīdī mums ir jādara tas pats. Un es gribēju teikt, ka budžets ir tikai 140 miljārdi eiro. Tas ir 1% no Eiropas Savienības IKP samazinot Eiropas Savienības budžetu, mēs īstenībā nekādā veidā neuzlabosim uh, pašreizējo situāciju, mēs nepieliksim punktu krīzēji, bet palielinot šo budžetu par 7%, uh, mēs tā drastiski Eiropas Savienības tautsaimniecības ainu nemainīsim. Bet īstenībā tas komisiju un padomu padara smieklīgas, muļķīgas mūsu vēlētāju acīs. Mani vēlētāji man vaicā, uh, Kā kas notiek, piemēram, ja mēs pārkāpjam budžeta disciplīnu dalību valstīs, tad mēs tiekam sodīti, bet komisija to var darīt. Tādēļ mēs pieprasām balansētu budžetu, līdzsvarotu budžetu. Mums ir jāsaprot, kā mēs varētu samazināt budžeta kategorijas ir jāpiedāvā racionāls priekšlikums kolēģiem no budžeta komitejas un, protams, arī padomēji. Es domāju, ka mums ir jāsagatavo tāds ziņojums, kas piedāvā uh, iesaldēt uz laiku ekonu budžeta pozīcijas. Es sagatavoju um, atzinumu par uh, otro līniju un uh, CEDR četri. Un visi tie ir papildus priekšlikumi. Uh, Tādēļ mums ir jāprioritizē finansējums, kas paredzēts īsis projektam, un tam ir jāpiešķir uh, prioritārs status. Tad, kad īses un citas Eiropas aģentūras uzņemas papildus pienākumus, mums ir jāsaprot, cik liels finansējums ir nepieciešams, lai finansētu jaunos pienākums. Un, protams, ja mēs izstrādājam priekšlikumus, palielinot da, aģentūru darba apjomu, tad tam ir jāparedz arī papildus finansējums. Es domāju, ka pašreizējais finansējuma modelis nav pietiekami labs, ja mēs mēģinām, piemēram, um, paaugstināt darbinieku algas vai citus izdevumus, šī vienošanās ir jāapstiprina DG budget un DG markt. Es domāju, ka mums ir jābūt neatkarīgiem no komisijas, bet tajā pašā laikā ir jāsamazina uh, lielais sloks uh, uz mūsu nodokļu maksātājiem aciņiem. Lai mēs varētu finansēt papildus uzdevumus, kas piešķirti aģentūrai, es šeit piedāvāju papildus līdzekļus. Es uh, piedāvāšu samazināt konkrētas budžeta pozīcijas 01, 02, 04 drukāšana. Tā ir saziņa un, piemēram, komisija piedāvājas 5 miljonus un maksājums sasniedz tikai 4 miljonus pagājuši gadu. 01, 03, 02 mikro, makrofinansiālā uh, palīdzība 79 miljoni 2012. gadā. Komisija piedāvās 100 miljonus nākamgad. Uh, un 14.01 nodokļi un muitas savienība. Es domāju, ka arī šeit ir iespējami ietaupījumi, ņemot vērā to, ka eh, ļoti daudz nodokļu jomas eh, tām dalībvalsts uzliek veto. Es ar lielu prieku uzklausīšu kolēģu priekšlikums, kuras budžeta pozīcijas tad būs eh, prioritāras. Mums ir jāsaprot, ka mums ir jābūt atbildīgiem. Ja mēs gribam palielināt līdzekļus vienā pozīcijā, tad, protams, citā nāksies tos apgriezt. Un es saprotu, ka ekon var piedāvāt paaugstināt finansējumu konkrētās budžeta pozīcijās, bet, protams, tad ne, nāksies izvar, ne, nevarēsim izvairīties arī no samazinājuma citās. Paldies! Žāns Pols uh, šķiet eh, jau ir aizgājis, viņš pirms kādu brīžu parādījās zālē, bet tagad jau ir devies prom. Eh, Ole, jūs no sociāldemokrāta grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties eh, referentam par šo atzinumu uzmetumu. Jūs patiešām izvēlēties pareizi toni, kādā runāt par prioritātēm mūsu komitejai. Det är mitt intryck Mums ir jāparūpējas, lai Eiropas uzraudzības iestādēm būtu pietiekam daudz finansējumu. Mēs tagad atrodamies krustcelēs. Mēs runājam arī par to, ka uh, aģentūrai vajadzētu piešķirt par 40% vairāk, finan 14% vairāk finansējumu, lai varētu savus pienākumus veikt pēc iespējas labāk. Protams, tas ir ārkārtīgi grūts uzdevums, ko nāksies pildīt aģentūrai, un būtu, gr būtu grūti iedomāties, ka aģentūra bez papildus resursiem darbu varēs veikt tikpat labi kā līdz šim. Un eh, savu laika, ko, savukārt komisija piedāvā minimālu līdzekļu palielinājumu un grib samazināt ESMA un AOPE piedāvāto finansējumu. Es domāju, ir ļoti sarežģīti izsakot eh, tiem principiem, pēc kuriem vadās komisija savā darbā, vienai aģentūrai piedāvājot samazināt finansējumu, citai atkal to palielinot. Es domāju, ka tas jebkurā gadījumā eh, pasliktinās eh, uzraudzības aģentūras darbību. Mums atkal ir jāievieš kārtība finanšu tirgos, un lai to varētu panākt, mums ir nepieciešams spēcīgāk, ne jau vājāk finanšu uzraudzība. Referents runā par to, ka ir uh, jāveido tāds finansējuma modelis, kad paši finanšu spēlētāji uh, iemaksās līdzekļus aģentūras uzturēšanai. Es gribu teikt, ka dažās um, dalību valstīs uh, tas ir izrādies pietiekami veiksmīgs process. Nu, ceru, ka Eiropas Savienībā arī mēs to modeli varētu pārņemt. Ja mēs runājam par uh, atsevišķiem aspektiem, tad man ir Eh, daži jautājumi. Protams, mēs esam bijuši ļoti eh, stingri strādājot pie budžeta, bet ja mēs gribam dažas budžeta līnijas iesaldēt, šķiet, tas ir solis par tālu. Protams, ir eh, jāsaprot, ka uzdevumiem ir jāparedz arī finansiālais segums. Aģentūras jau nevar strādāt bez centa kabatā. Uh, Un, eh, ja, piemēram, līnijas tiks iesal, pozīcijas tiks iesaldētas, tas ļoti nelabvēlīgi ietekmēs iestāžu aktivitātes. Un komisija, es nezinu, vai komisija būs spējīga veikt eh, labu um, finansiālo pārvaldību. ECFIN ģenerāla direkcijā, es ceru, ir pietiekami daudz finansējumu, lai viņi savu darbu varētu veikt pēc iespējas labāk, arī uh, kontrolējot dalību valstu budžetus. Divpaka stāsies spēkā rudenī, un Eiropas Savienībai būs eh, īstenībā daudz sarežģījumu, lai varētu pārvaldīt šo sistēmu. Nu, kā mēs varēsim piešķirt tam pietiekam daudz budžeta resursu? Komisijai ir jāsaprot, kā tā uh, varēs pārvaldīt savus administratīvos izdevumus, kā tā, tā varēs tos apsaimniekot. Šis jautājums noteikti ir jāuzdod. Tālāk statistika. mēs uh, pārējām no vienas uh, ilgtermiņa programmas uz otru, un eh, tas viss ir arī jāfinansē. Statistika iegūst aizvien eh, svarīgāku lomu Eiropas Savienībā un tiem ir jābūt pamatīgiem un ilgspējīgiem statistikas datiem. Tāpat ir jāparūpējas, lai starp nodokļu maksātājiem valdītu solidaritāti, un tieši tādēļ aģentūrām savs darbs ir jāveic pēc iespējas labāk un efektīvāk. Bieži vien pagātnē tā, diemžēl, nav bijis. Es, protams, nepacietīgi gaidīšu notikumu attīstību un arī sadarbošos ar referentiem. Paldies, un tagad uh, Karls Haglunds, eh, kas ir eh, ALDE eh, ēnu referents, bet viņš arī kļūst par ministru, tādēļ es atļaušos izteikties pati viņa vietā un runāšu par budžetu. Es patiešām augstu vērtēju jūsu veikumu, Ešlī, un ja jūs runājat par uzraudzības aģentūri, tad, protams, tā arī ir jāveic uh, eh, svarīgi uzdevumi, un jūs arī piedāvājāt uh, dažus risinājumus, uh, kā tad mēs varētu, kurās līnijās mēs varētu ietaupīt un uh, kurām pozīcijām jāpiešķir vairāk līdzekļu. Mums ir jāsaprot, ka ESMA vērtspapīru iestāde atrodas visai privileģētās pozīcijās, jo tā jau saņem līdzekļus no nozares ņemot vērā eh, tās lomu, kas spēlējam sadarbībā ar kredītreitingu aģentūrām. Uh, Es esmu sazinājusies gan ar EPA un ESMA, un šīs aģentūras nav tik izmisušas pēc svaigiem re resursiem, bet ir dažas aģentūras, kurām patiešām ir liels grūtības. Ir bijusi arī, ne, bijuši arī nepareizi aprēķini. Komisija ir pieļāvusi kļūdas aprēķinot arī darbinieku skaitu. Protams, tas viss ir ļoti tehniski un sarežģīti, bet Bet iepazīstoties ar uh, lietas būtību, piemēram, budžets paredzēts algām ir 7890. Un uh, tas ir uh, īsti. Tas varētu būt atbilstīgi, un jūs teicāt, ka makrofinanšu palīdzības jomā ir iespējams ietaupīt 21 miljonu, un tā tad. Uh, EOPA uh, noteikti varētu paaugstināt līdzekļus. Bet uh, esmu arī nobažījusies par to, ko, kādu nākamo soli spērs uh, ECFIN ģenerāla direkcija, jo tai ir jāveic ārkārtīgi daudz papildus darba. Iespējams, dažu aģentūru budžeta pozīcijas būs jāapspriež budžeta komitejā, tādu nespecializēto aģentūru uh, finansējums. Un, protams, uh, uzraudzības aģentūra tikai pletīsies plašumā, un līdz ar to tai būs gan jauna uzdevuma, gan būs nepieciešams jauns kapacitātes. Un uh, mēs nevarēsim, eh, protams, šos jautājumus pieņemt, nevarēsim šos lēmumus pieņemt, eh, nepiešķirot jaunas pilnvaras uh, ECFIN ģenerāla direkcijai. Vairāk neko neteikšu, un tagad došu vārdu Svenam. Paldies! Of, uh... Ir ļoti daudz jautājumu. Diskusijas par budžetu mūsu komitejā pārsvarā vienmēr skāra tieši mūsu tiešo darba lauciņu. Protams, mēs varam tagad iesaistīties uh, filozofiskās debatēs par Eiropas Savienības budžeta lielumu un varbūt varētu par to runāt arī uh, ar plašaziņas līdzekļiem un īstenībā kopīgais budžets uh, ir uh, šajā kontekstā svarīgāks nekā katra atsevišķā budžeta pozīcija, jo tās jau pilsoņiem neko neizsaka. Mēs zinām, ka lielāko daļu no budžeta apēd tieši lauksaimniecība un struktūra fondi, un, protams, mēs varam arī sniegt savu atzinumu, kā ekonu komiteja pietiekam pamatotu loģisku atzinumu, bet mums ir arī jāsaprot, vai ir nepieciešami vairāk automātiski stabilizatori kopīgai valūtai un ko tad darīt ar Eiropas Savienības budžetu šajā kontekstā. Es gribēju teikt, ka Eiropas Savienības budžets eh, nav pietiekam liels, lai stabilizētu kopīgo valūtu. Tādēļ mums ir jāiesaistās tādās jēgpilnās diskusijās, ņemot vērā tieši makroekonomiskos apsvērumus. Uh, Es ceru, ka tad, kad mēs beidzot būsim vienojušies un e, būsim e, iztirzājuši visus pamatjautājumus, mēs, e, piemēram, arī atceros, ka krīža komitejā mēs runājām par daudziem akūtiem jautājumiem, par ideoloģiskiem jautājumiem, bet ne vienmēr eh, ideoloģija ir pareizais instruments, ko izmantot. Man īsti arī tam nav laika, jo eh, tagad esmu burtiski līdz ausīm ieracies likumdošanas darbā. Tālāk. Ir ļoti uh, skaidrs, ka uzraudzības aģentūrai ir nepieciešams vairāk līdzekļu un uh, Mēs eh, viņus apkraujam ar jauniem uzdevumiem, un tos nav iespējams veikt bez papildus naudas. Un esmu pārsteigts, ka komisija pati pirmām kārtām nereaģēja uz uzraudzības aģentūras prasību. Viņi īstenībā salīdzinājumā ar uh, sarežģītajām darba grupām, kas strādā pie deleģētiem tiesību aktiem, neprasīja pārāk daudz naudas. Un kā tad komisija uz to reaģē? Viņi e, samazina budžetu EOPA un ESMA aģentūrām, un īstenībā šis budžets ir zamāks nekā sākotnēji paredzētais. Es domāju, ka tā nav pietiekama laba attieksme no komisijas puses, īpaši ņemot vērā to, cik e, mēs vienmēr esam bijuši kooperatīvi. Tālāk, kā tiek e, E, finansētas e, šīs aģentūras. Ja uzraudzības aģentūrai nav atsevišķas budžeta pozīcijas, tad e, komisija vienmēr būs tendēta šo finansējumu samazināt. Varbūt vajadzētu padomāt par neatkarīgu budžeta pozīciju. Tālāk par citiem finansējumu avotiem, alternatīvām. Protams, ir, ies, esmai ir e, šajā ziņā tā atrodas vienkāršākā situācijā, jo viņi var ie, ievākt nodevus no kredīta reitinga aģentūrām. Tas ir attaisnot, bet būsim ļoti piesardzīgi. Neatkārtosim tās kļūdas, ko pieļāva dažas dalību valstis. Nozarei vajadzēja uh, maksāt nodevas, bet līdz ar to viņi arī varēja uh, ietekmēt um, aģentūras darbību. Līdz ar to ir jānodala uh, uzraudzības aģentūras darbība no nozares. Piemēram, kas notika Vācijā? Es redzēju, kā nozars pārstāvi tur mēģināja iejaukties uzraudzības aģentūra darbā tieši tādēļ, ka viņiem tur bija arī eh, zināms finanšu ieguldījums. Parlamenta priekšlikums uh, ir tāds, ka, piemēram, ir e, jāpaukstina līdzekļi startautiskajai sadarbībai un arī nodokļu jomā, bet tas e, jaunajā priekšlikumā vairāk neparādījās, un mums to vajadzētu ņemt vērā. Protams, ja mēs runājam par izdevumiem nodokļu jomā, dalībvalsts ir pret šādu pieeju, lai tiktu paaugstināt līdzekļu sadarbībai nodokļu jomā, un Protams, mēs vēlamies uh, atbalstīt uh, padziļinātu integrāciju un mēs nevaram, protams, uh, arī samazināt līdzekļus starptautiskās sadarbības jomā, jo tas ir ārkārtīgi nopietnas jautājums. Paldies! Došu vārdu Terho kungām, kamēr vēl tūku pakalpojumi ir pieejami, bet pēc tam gan būs jāturpina darbs angļu valodā. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Erinomaisista. Man pietiks ar divām minūtēm. Gribēju pateikties referentam par izcilo atzinumu uzmetumu. Ekonomiskā krīze joprojām nav cauri, un mums vajadzētu parūpēties, lai Eiropas Savienībā uh, parlamentā, dalību valstīs cilvēki patiešām būtu pārliecināti, ka mēs esam apņēmības pilni cīnīties pret krīzi un gatavi to darīt ar visiem iespējamiem līdzekļiem, nevis esam gatavi to darīt tikai skaistās eh, spārnotās runās. Mēs taču arī esam cilvēki, mēs neesam pilnībā izolēti no ikdienas eh, dzīves un mums nav nekādu morālo tiesību un politiskā kapitāla paaugstināt savu finansējumu. Ja mēs gribēsim vairāk līdzekļu Eiropas Savienības budžetam, tad, protams, avīzes, eh, žurnālisti nekavēsies eh, to atspoguļot savos izdevumos. Un ne jau mums labvēlīgā veidā. Protams, mums ir jāinvestē vairāk līdzekļu izaugsmē, jāparūpējas par uh, nepieciešamo līdzekļu atrašanu, jo ja kādā uh, pozīcijā mēs paaugstināsim līdzekļus, tad citā tos neizbēgami nāksies pazemināt. Paldies, un tagad došu vārdu Ašliem, un tālāk strādāsim angļu valodā. German, <laughs> um, can I just thank the uh, shadow rapporteurs for their contributions? I've taken that on board. What would help me, uh, particularly from you, Madam Chairman, is if members